Okay. Let's, let's get down to... Dāmas un kungi, turpināsim darbu. Es gribētu aicināt deputātus apsēsties un ievērot klusumu zālē. We, quiet, jo ātrāk apsēdīsimies savās vietās un sagatavosimies darbam, jo ātrāk varēsim sākt strādāt un ātrāk beigsim šo sēdi. Okay, I, I, I don't intend to shout. Es negribu kliegt, es ceru, ka visi tiešām apklusīs. Paldies! Darba kārtības punkts numur 6. Eiropas statistikas padomdevēja komiteja, Eiropas parlamenta pārstāvja iecelšana šajā komitejā. Tie, kas bija klāt šorīt sēdē, jau dzirdēja, ka es teicu, ka mums ir jāieceļ Eiropas parlamenta pārstāvis šajā padomē. Es 2008. Eh, gadā tiku iecelt šajā amatā un esmu tajā darbojusies līdz šim laikam, taču man ir aizvien vairāk darba pienākumu kā šīs komitejas vadītājiem, un tādēļ es nolēmu, ka labi būtu, ja manā vietā Eiropas parlamentu komitejā pārstāvētu kāds cits. Mūsu kandidāts šobrīd ir Edvards Siklūna. Tā izvēlējās koordinātori savā sēdē. Tad, kad būsim nobalsojuši par viņu iecelšanu, tad balsojuma rezultāts tiks nodots prezidentu konferencē, un viņi pieņems galīgo lēmumu šajā jautājumā. Es domāju, ka tas tad būs vairs tikai tehnisks žests. Vai klātesošie uzskata, ka Edvards varētu būt labs kandidāts? Lūdzu, ar aplausiem to parādīt. Jā. Paldies! Okay. Many, many es novēlu uh, Edvardam ļoti lielu veiksmi šajā te darbā, kas ir lielā mērā saistīts ar statistiku. Esmu ļoti pateicīga, ka esam spējuši izvēlēties cilvēku, kas ir tik labs eksperts šajā jomā kā Edvards. Viņš lieliski pārstāvēs Eiropas parlamentu, jūs zinat, ka viņš ir bijis ļoti aktīvs statistikas jautājumu sekotājs, risinātājs. Arī es ļoti daudz ko iemācījos šajā komitejā un uh, daudzas lietas kuras es jums esmu ieteikusi, nāca tieši no šīs komitejas. Tagad es to varu atklāt. Pāriesim pie 7. un 8. darba kārtības punkta. Gribētu pārcelt uh, balsojumu pār šo te direktīvu par piekļuvu kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu ieguldījumu sabiedrību konsultatīvo uzraudzību. Bet došu vārtu uh, Otmāram Karasam, lai viņš paskaidro, kādēļ šie jautājumi tiek pārcelt uz vēlāku laiku. Priekšsādātāji, cienījumās dāmas un kungi, kolēģi. Kā mēs visi zinām, Šeit ir runa par regulu un direktīvu kapitāla prasību pietiekamības eh, direktīvai numur 4. Un tas ir daļa no lielāka likumdošanas eh, kopuma, kas eh, tiek veidots, lai atrisinātu finanšu krīzi un radītu lielāku finanšu stabilitāti. Un, tas, un šī dokumenta nozīmība pierāda arī tas, ka mēs esam saņēmuši vairāk nekā 1500 grozījumu. Mani asistenti birojā ir ārkārtīgi centušies, lai līdz šodienai pārrunātu būtiskākos jautājumus un gribēju viņiem visiem pateikties par šo izlēmību un par kopīgajā darbā panākto rezultātu. Tomēr ir fakts, ka tikai šodien pēcpusdienā mēs varējām apspriest uh, visbūtiskākos jautājumus, un lai ēnu referentiem būtu laiks apspriesties ne tikai par kompromisu priekšlikumiem, bet arī par balsošanas sārakstu, kas attiecas uz uh, sakojošajiem priekšlikumiem, lai viņi varētu apspriesties savās politiskajās grupās un noslīpēt eh, šo darbu. Es aicinātu atlikt balsošanu par šo ziņojumu un līdz eh, nākamās nedēļas beigām mēs eh, varētu izsūtīt kompromisa priekšlikumus un ar tiem saistītos sakojošos priekšlikumus, un tāpēc es gribētu aicināt atlikt balsošanu, līdz ir beidzies šis iekšējais process. Ceru, ka līdz 8. maija mums tas izdeis, izdosies, kaut arī nākamā nedēļa ir zaļā nedēļa, es gan tur neko nevaru iesākt. Bet uh, pašlaik uh, mēs nerunājam par balsošanas datumu, bet gan par skaidru, nepārprotamu parlamenta nostāju, lai mēs varētu uzsākt sārunas ar padomi un. Uh, būtu spējīgi šīs sarunas risināt. Arī mani tas skar, un es esmu pārliecināts, ka visos jautājumos mums būs vairākums parlamentā. Tomēr šeit neiet runa par to, ka individuālos jautājumos mums eh, būs vairākums vienā vai otrā politiskajā grupā. Ir runa tikai par to, ka ir jāizstrādā kopēja parlamenta nostāja un tādējādi jābruģē ceļš iniciatīvas ziņojumam ar vairākumu atbalstu, kurš gūs 4-5 eh, politisko grupu atbalstu. Tik eh, būtiskos jautājumos mēs nedrīkstam būt āršķirīgi, un te nevarētu būt runa par 50 plus 1 principu, bet eh, mums ir jāatrod īstais risinājums šajā nopietnējā jautājumā. Ir jāmēģina panākt konsensus, lai netiktu apdraudēts kopējais rezultāts. Un tieši tāpēc es aicinātu atlikt šo balsošanu un dot ēnu referentiem pietiekami daudz laika pastāstīt, uh, iekšēji saz, noskaidrot arī kopējo nostāju pastāv konsens par riska svāru un uh, konkrētiem sliekšņiem. Domāju, ka mums līdz šim ir izdevies atrast ļoti konkrēt, konkrētu nostāju par krīzes pārvaldību CRD, ņemot vērā komisijas noteiktos mērķus. Un mēs atradām ceļu, kā noteikta atšķirīgus noteikumus atkarībā no bankas modeļa. Un e, tur gāja runa par aizņemto līdzekļu izmantošanas uh, slieksni un cit, vēl vienu citu jautājumu un at, risinājām problēmas arī ar ēnu banku nozari un uh, vienojāmies par kopīgu pieeju banku vadītāju bonusiem. Par to es jums ziņoju jau iepriekšējā sanāksmē, un šīs dienas divu stundu sanāksmē mēs runājām par valstu parādu reitingu, eh, CDR, par izmaksām un pārvēršanu vērts papīros. Līdz ar to es redzu, ka ir pamats, lai labs pamats, lai līdz nedēļas beigām sadarbībā ar ēnu referentiem tiktu izstrādāti priekšlikumi kompromisiem un priekšlikums balsošanas sarakstiem, kas tiktu nosūtīts politisko grupu vadītājiem. Es neaicinu tagad pašlaik pārskatīt Bāzeli 3, bet uh, panākt par šo priekšlikumu konsensu, turpināt darbu, lai mēs būtu rīcību spējīgi sarunās ar padomi. Un, protams, ka uh, katrs uh, droši vien savu viedokli nevarēs izsist, jo tad, ja mēs koncentrēsimies tikai uz savām konkrētajām interesēm un mēģināsim tās simtprocentīgi aizstāvēt līdz pēdējiem, tad uh, mēs ne, nepanāksim konsensu. Principi, kurus mēs izstrādājām 2010. gadā, nevienā jautājumā šobrīd vēl nav pārkāpti, un es priecājos, ka Mēs esam uzsākuši labu ceļu lēmumu pieņemšanai komitejā un cerams, ka mums izdosies arī izveidot uh, nostāju, balstoties kuras mēs varētu risināt sarunas ar padomu. Paldies! Paldies, Otmar! Paldies gan tev pašam, gan tavam birojam, arī sekretariātam, ēnu referentiem un viņu asistentiem. Tas tiešām ir ļoti liela apjoma darbs, ko jūs esat veikuši ļoti ātrā laikā. Es domāju, mēs tiešām strādājam gaismas ātrumā. Un par daudziem jautājumiem, kā jūs pareizi teicāt, esam panākuši tiešām izcilus kompromisus un konsensus. Tālāk. Nākamais jautājums ir Žāna Pola ziņojums un viņš pavisam īsi gribēja ievadīt. Jā, priekšsēdētājs kundze runāšu pavisam īsi. Mēs vienojamies ar citiem referentiem, ar Elīzu Ferēru konkrēti. Mēs vēlamies, lai balsojums par divu nolīgumu pakotni tiktu pārcelts ne, uz nedaudz vēlāku laiku. Uh, tādēļ, ka mēs nevaram nenopietni pieiet šim jautājumam. Mēs e, vēlamies, lai balsojums ne par mani, ne par Ferēras kundu ziņojumu nenotiktu šodien, bet gan tiktu pārcelts uz kādu datumu, ko sekretariāts varētu ieteikt. Paldies! Paldies! Nu, tādā gadījumā pāriem pie nākamā punkta, kas mums patiešām ļaus balsot, un tas ir 11. darba kārtības punkts - kopīga finanšu darījuma nodokļu sistēma un grozījumi direktīvā 2008-7. Referenti ir Anni Podimata. Šķiet, Anī vēlējās pavisam īsi ievadīt šo balsojumu. Paldies, Šeron! Es nevēlos šeit nākt klajā ar politiskiem komentāriem, tikai gribu pateikties visiem ēnu referentiem par palīdzību un par ārkārtīgi produktīvo un auglīgo sadarbību, kāda mums bija. Īpašu pateicību gribētu izteikt vienam ēnu referentam Miguelam Portašam. Viņa devums šī ziņojuma tapšanā, viņa atbalsts bija absolūti um, nenovērtējams. Pateicoties viņam, varējām ļoti labi pabeigt šo ziņojumu, tādēļ es gribu izteikt visdziļākās skumjas un bēdas un izteikt līdzjūtību viņa ģimenei un draugiem un kolēģiem. Neskatoties uz to, ka mūsu viedokļi nevienmēr sati, sakrita, mēs vienmēr tomēr paturēsim prātā viņa apņēmību uzlabot vienkāršo cilvēku dzīvi. Thank, thank you very much. Paldies, Anī! Jūs zināt, ka šorīt mēs ieturējām minūti klusumu brīdi pieminot Migelu, kurš diemžēl vakar atvadījās no mums. Un tagad balsosim. Vai visiem ir balsošanas kartas? Pārbaudīsim, vai darbojas sistēma un vai visiem ir kartas. Yeah. Um, press your happy buttons, please. Jūs varat nospiest tagad podziņu. Tāda, kas jums patīk, tādas, kas nepatīk, lai pārbaudītu sistēmu. <laughs> okay. So, uh, 29 are happy. 29 cilvēki ir ļoti laimīgi, 5 nē un 7 uzskata, ka viņi ir neitrāli šajā jautājumā. Nu, tad labi. 13, 14, 15, 16 grozījums, pilnīgi identiski, kas ir par? Pret? Atturas. Norēdīts. Nu, manuprāt, bija absolūti skaidrs. 17. grozījums par pret atturas. Norēdīts. Kompromiss A par pret atturas Pieņemts. Tātad 76. grozījums par pret atturas norēdīts. 78 par pret atturas norēdīts. 80 par pret atturas norēdīts. 81 par pret atturas norēdīts. 82 par. Man labāk patīk, ja es balsoju ar roku, nevis tikai ar pirkstu. Tad 81 par pret. Atturas noraidīts. 83 par pret. Vēlaties pārbaudīt 82. Labi, pārbaudām 82. 82. Pārbaudi. Beidzam balsot. 15 pār, 23 pret. Tik tiešām noraidīts. 83 par. Pret. Atturas. Noraidīts.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 atturas. Vai mēs varam pārbaudīt 88? Pārbaudīsim. 88 ar mutisku grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Vēl trīs deputātiem ir jābalso. Beidzam balsot. Mm, noraidīts. 20 pret 22 ir atturējušies. Noraidīts. 86 tagad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 103 par pret atturas. Pārbaudīsim. 103. pārbaudam. We're 103, we're checking 100. 103. tagad pārbaudam. Vēl trīs deputāti var balsot. Labi, beidzam balsot. Noraidīts. 20 par, 22 pret, 104 par, pret, atturas, noraidīts, 107 par, pret, atturas, noraidīts, 108, 109 par, pret, atturas, manuprāt, ir noraidīts. Varbūt labāk pārbaudīsim. Nu, visticamāk jau noraidīts, bet, nu, ne visi cer rokas kā vajag. Nu, tad beidzam balsot. Beidzam balsot. Ceram. Jā, tik tiešām noraidīts. 110 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss B par, pret, atturas,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 pret, atturas, pieņemts 140 par, pret, atturas, noraidīts 141 par, pret, atturas, noraidīts 142 par, pret, atturas, pieņemts 143 par, pret, atturas, noraidīts. Imko 19 par, pret, atturas, noraidīts. 145 par pret atturas noraidīts. 147 par pret atturas pieņemts. 100, ne, ne, imko 20 par pret atturas. Par, varam pārbaudīt imko 20. Votes closing, votes closing. Beidzam balsot.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 noraidīt 164 par pret atturas noraidīts 165 par pret atturas manuprāt ir noraidīts, jo izskatās, ka daži mainīšu savu viedokli. Pārbaudīsim? Labi, pārbaudīsim. 165 pārbaudām. Man jau šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudām. Every voted, votes closed. Vai viss ir nobalsojuši, beidzam balsot? Un tiešām ir noraidīts. Tieši tā kā es domāju, 166 par, pret, atturas, noraidīts. 168 par, pret, atturas. Pārbaudīsim, 168 pārbaudam. Have you voted? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. F kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk ir IMCO 24 par, pret, atturas, noraidīts. 178 par, pret, atturas, noraidīts. 179 par, pret, atturas, noraidīts atturas Noraidīts. Deve, deviņi par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss gā. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk ir 66 par pret atturas pieņemts. Tālāk ir kompromiss H par pret atturas pieņemts. Tālāk ir 36. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim 36. Voted, votes closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 31 par, 12 pret, 37 par, pret, apturasts. Manuprāt, ir noraidīts, bet jāpārbauda 37 pārbaudam. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Noraidīts. 38 par, pret,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 pārbaudīsim, jo izskatās, ka savādāk mazliet cilvēki balso. Has everybody voted? Votes closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 9, 3 līdz ar to atkrīt. I kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 54 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 55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 18 par pret. Pārbaudīsim. 18. pārbaudam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 21 pret 21. Un tagad ir elektroniskais balsojums par tekstu ar grozījumiem. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 31 par, 11 pret un neviens neaturējas. The... Sorry, Otmar, yes? Otmar, lūdzu. Nu jā, tātad 32 pār 10 pret. Jā, jā, laikam tev šķita, ka mans vārds tur bija, tāpēc nospied nepareizo pogu. Labi, tagad par uh, likumdošanas rezolūciju. Elektroniski. Has everybody voted? Votes closed. Beidzam balsot. 30 par, 11 pret, un neviens neatrēst.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 Okay, with those who are leaving, please leave. Godātie kolēģi, ja kāds vēlas atstāt šīs telpas, tad lūdzu dariet to. Es jums atstāju maz starbrīdīti, lai jūs varētu pagūt iziet ārā no zāles. We are now, if those who are leaving could do so. Godātie kolēģi, lūdzu, ja vēlaties iziet, tad dariet to klusējot, lai mēs varam turpināt darbu.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 Pārējiem pie 13. un 14. darba kārtības punkta. Runa ir par MIFID direktīvas pārskatīšanu. Referents ir Markus Ferbers, un viņš mums iepazīstinās ar uh, re, ziņām projektu. Jā, liels paldies, priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Pēdējo mēnešu laikā es esmu ļoti daudz nodarbojies ar MIFID un MIFIR. Uh, Un ļoti priecājos, ka varu jūs iepazīstināt ar šī intensīvā darba rezultātiem. Var iedomāties, ka interesētās a, puses visu ir darījušas visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk sagatavotu ziņojumu projektu, un a, viņi jau to ir pienācīgi apsprieduši. Būtiskākais jautājums, kurš jāatsauc atmiņā, joprojām ir. Uh, G20 Pitsburgā pieņemtais lēmums līdz gada beigām pieņemt noteikumus, lai nebūtu neregulētu tirgu, neregulētu produktu. Un viens no būtiskākajiem elementiem Eiropas likumdošanā, kas būtu jāpielāgo, ir tirgus un finanšu instrumentu direktīva un tirgus un finanšu instrumentu regula. Nu, tā nav pārāk vienkārši tēma, un to jūs varat redzēt eh, no tā, ka komisijai bija vajadzīgs ilgāks laiks, lai sagatavotu savus priekšlikumus. Tie bija pieteikti mm, uz pagājušā gada māju, bet eh, komisija ar tiem iepazīstināja tikai oktobrī, un arī kā referentam man mm, nācās uh, redzēt, cik daudz darba tur ir ieguldīts, jo tur ir jāpārstrādā ārkārtīgi daudz tēmas. Īsumā iepazīstināšu jūs nedaudz ar savu ziņojumu. Sākšu ar uh, MIFID ar direktīvas darbības jomu un izņēmumiem. Gribēju jums atgādināt, ka mēs vēlamies pēc iespējas mazāk izņēmumu, lai atbilstu G20 izvirzītajiem mērķiem, un mēģināšu to darīt atbilstoši, jo tas bija arī temats mūsu publiskajā uzklausīšanā. Anketās, kurās eh, mēs, eh, kuras mēs eh, izplatījām internetā un uh, uz kurām mēs saņemam daudz aptauju, tika apspriestas janvārī. Ir ne, nepieciešams, lai tirs, tirniecība notiktu šajā MIFID jomā, un tas ir. Un lai būtu pēc iespējas mazāk izņēmumu, bet uh, to es piefiksēju un uzskatu, ka tā ir pieņemama pieeja. Uh, Eh, daži vēlējās MIFI darbības jomā iekļaut arī emisiju certifikātus, bet pašlaik eh, emisiju apliecības vēl nav eh, šāds dokuments, un ja tie tiks lietoti, tad tie tiks uzskatīti par finanšu instrumentiem un ietilps MIFI darbības jomā. Rūpniecības komitejā arī par to runāja, jo mēs jau nevēlamies kaitēt rūpniecības nozarei ir tikai runa par to, ja kāds uh, uzņēmums uh, darbojas kā banka, tad arī regulējumi ir jābūt tādai pašai kā bankai, un tā ir tā nostāja, kuru es mēģināju ievērot uh, šī ziņojuma projekta sagatavošanā. Pēdējo mēnešu laikā es esmu pētījis ļoti daudz lietu, un ļoti daudz ko arī konstatēju, proti to, ka nav nekādas atšķirības no tā, ko dara bankas, bet tā kā līdz šim tas notika Ar atkāpi no MIFID prasībām nekāds regulējums netika paredzēts, un šo robu mums nācās aizpildīt, un kas attiecās uz tirgus, struktūr, tirgus struktūrām. Tas droši vien ir visstrīdīgākais jautājums, ir nepieciešama jauna tirzniecības vieta, šī organizētais tirzniecības instruments, organized trading, trading facility, organizētā tirzniecības sistēma, un mēs sapratām, ka nevēlamies papildu tirzniecības platformas man vajadzēja ļaut sevi par to pārliecināt, jo līdz šim mēs, mēs vēlējāmies līdz šim ārpus MIFID atvērumu esošos uh, finanšu instrumentus iekļaut šajā darbības jomā un uh, gribētu to ierobežot uz un to attiecināt ne tikai uz tiem finanšu instrumentiem, kas nav īsti vērtspapīri. Un es uzskatu, ka papildu platformas ieviešana nedrīkst nozīmēt to, ka cita platforma pazūd. Mēs šeit iekļāvām arī pārskata klauzulu, lai sakot līdzi attīstības tendencēm šajā nozarē, jo mēs uzskatām, ka uh, Visas tirzniecības formas ir jāiekļauj direktīvas aptvērumā, bet, ja izrādīsies, ka nav vajadzīga jauna tirzniecības platforma, lai mēs varētu veikt pasākumus pret to, vēl viena svarīga tēma ir investoru aizsardzība. Daudzās dalību valstīs ir notikušas diskusijas, īpaši pasaulē pēc finanšu krīzes, eh, un eh, tajās izkristalizējās, ka investori nav saņēmuši adekvātu un pienācīgu informāciju, kāda tā būtu bijusi nepieciešama, un ka konsultāciju kvalitāti būtu iespējams uzlabot. Komisija savā priekšlikumā vadās pēc tā, ka pastāv neatkarīgi konsultanti, un eh, viņiem ir raksturīgi tas, ka viņi nesaņem honorārus uh, un nedrīkst saņemt honorārus no finanšu produktu izstrādātājiem, bet eh, gan tikai no klienta. Tomēr viņi neko nesaka par šo konsultāciju kvalitāti, un es domāju, ka šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks. Vai nu to sniedz bankas uh, finanšu eksperts vai neatkarīgs konsultants, jo daudzās valstīs ir teikts, ka sākot no kāda uh, noteikta investīciju ap. Tas ir jā, jā, šīs konsultācijas jānodrošina no, neatkarīgi no investīciju apjoma, un komisijas priekšlikums nenodrošina nekādas konsultācijas nelielajiem investoriem. Gribēju sacīt, ka šeit galvenie elementi ir caurskatāmība, bet arī attiecīga dokumentācija par to, kā ir notikusi investīciju konsultāciju. Komisija paredz tikai telefonu sārakstas ierakstu, bet es uzskatu, ka fakultatīvi jānosaka arī citas iespējas, piemēram, tās augtie protokoli, kuros ir aprakstīts, kāda ir bijusi konsultācija, un dalībvalstis pašas varētu izlemt, kura no šiem abiem izvēles uh, variantiem tās vēlētos īstenot. Bet mums ir svarīga klientu konsultēšanas kvalitāte, nevis juridiskā forma, kā tā notiek. Un es ceru, ka mums izdosies gūt arī nepieciešamo atbalstu. Vēl viena tēma, kas nav ņemta vērā tirgus un finanšu instrumentu direktīvā, ir algoritmiskā tirzniecība. Un uh, š, šīs algoritmiskās uh, tirzniecības ietvaros arī ļoti bieži veikti dārījumi. Komisijai būtu jāziņo, kāda ir augsta biežuma vai biežas, bieža operācija tirsniecība. Tas ir jāņem vērā, un ja mēs paraugāmies uz uh, šo nozari, tad nākas konstatēt, ka vairāk nekā 90% visu pasūtījumu, kas tiek pieteikti, tiek uh, pavisam ātri atsaukt. Tas uh, nozīmē, ka tiek pieteikti šādi darījumi, bet pēc tam no tirgus ļoti ātri atsaukti. Un iepriekšējā diskutijā, diskusijā par tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas um, direktīvu mēs uh, jau spriedām, ka ir nepieciešams uh, paredzēt konkrētus instrumentus. Tirzniecības vietās ir jānosaka nodevas, un uh, tas nozīmētu, ka tad, ja tiek veikti uh, tik veikta virkne pasūtījumu, tad no attiecīgas sliekšņa vērtības tiktu paredzētas konkrētas nodevas. Un pateicoties augstajām tehnoloģijām, to varētu finansēt no šīm pašām nodega, nodevām. Un š, Par ātro datorizēto tirzniecību es ļoti daudz runāju ar uzraudzības struktūrām, kā arī tirzniecības vietu uzturētājiem, un tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešama nepieciešams uh, nodrošināt minimālo pieteikumu saglabāšanas laiku, vismaz 500 milisekundes. Un es uzskatu, ka ir nepieciešams, ka automatizētā, ātrā datorizētā tirzniecība tiek uzticēta tikai, ne tikai Eiropas vērtspapīru iestādei un komisijai uzraudzības funkcijas, bet arī mums parlamenta līmenī vajadzētu izteikt konkrētas rekomendācijas. Īpašs aspekts uh, tirgus un finanšu instrumentu regulā un direktīvā ir trešo valstu tirgi. Mēs jau iepriekš esam to uh, definēšu, kad runājām par augsta riska ieguldījumu fondiem, par uh, OCD atvasinātajiem instrumentiem. ārpus biržas tirniecības instrumentiem, un tāpēc uh, vadījos ļoti spēcīgi pēc eh, tiem modeļiem, kurus mēs izstrādājām attiecībā uz atvisinātiem finanšu instrumentiem. Vēl viens ļoti interesants aspekts ir preču termiņ, termiņu darījumu tirgus, un mēs konstatējām, ka uh, šie tirgi ir piedzīvo milzīgas cēnu svārstības. Ceru, ka netraucēju to cilvēku, kurš runā blakus sakarunātājs. Ich glaube, dass wir bei den warmen Terminmärkten schon aufpassen müssen. Preču termiņu darījumos mums ir jāraugās, lai cenu svārstības, kas ir īpaši izteikušās, īpaši izpaudušās pēdējo gadu laikā, tiktu izlīdzinātas, jo, ja pavēro pārtikas eh, produktu cenu pieaugumu 2008. gada pavasarī un vasarā, kad Eiropas Savienībai vajadzēja izstrādāt palīdzības programmas, tad kļūst skaidrs, ka ir nepieciešams pielāgot un as, pastiprināt komisijas priekšlikumu. Un komisija šeit piedāvā noteiktus, eh, noteiktas robežas vai alternatīvas pasākumus. Esmu gatavs eh, par tiem padomāt, bet neviens nav varējis eh, pastāstīt, kādi tad varētu būt šie alternatīvie priekšlikumi. Es paraudzījos uz pozīciju ierobežojumiem preču termiņu darījumu tirgu un vēlējos tos iekļaut arī savā ziņojumā, jo mums būtu jādomā par to, kā pozīciju, pozīcijas var ietekmēt šo tirgu. Un eh, vai tiešām par šo pamatpreci ir kāda reāla interese. Man pašam bija tas gods ar uh, Eiropas vērtspapīru iestādi Parīzē runāt par šo jautājumu un mēs redzējām, ka ir uh, jānošķir dažādu produktu un pamatpreču tirgus, tomēr es uzskatu, ka ir steidzami nepieciešams noteikt konkrētas noteikums tirzniecības vietām. Vēl viena tēma, kas man ir ļoti nobežījusi, jo komisija ir bijusi ļoti ambicioza, ir datu konsolidācija. Protams, ka raugoties vēsturiski, dati dažādās uh, tirzniecības uh, vietās ir ļoti fragmentēti visās Eiropas Savienības dalību valstīs, bet uh, to ir nepieciešams novērst, un es uzskatu, ka direktīvai tas būtu jāizdara. Mm, kopā ar referenti par tirgus ļaunprātīgas izmantošanas noviešanas direktīvu mēs runājām uh, par to, ka jā, jādomā ne tikai par uzkrītošām lietām vienas dalībvalsts līmenī, bet uh, ir jāraugās uz tirgu kopumā, tur, kur ir notikušas uh, kādas uzkrītošas pārmaiņas. Tāpēc konsolidētu dātu apkopošana ir steidzami nepieciešama. Es ierosinu rīkoties ambiciozāk arī termiņa ziņā nekā To piedāvā komisija savā priekšlikumā. Un vēl viens uh, jautājums, lūks, kur es gribēju pieminēt, ir korporatīvās pārvaldības um, noteikumi. Te ir jārunā par to, kādai kvalifikācijai jāatbilst tirzniecības vietu vadītājiem, kādas uzdevumus viņš varētu pildīt. Un te komisija ir bijusi ārkārtīgi pretimnākoša pret uh, vadošo amatu ieņemējiem. Es runāju ar vairākiem cilvēkiem, kur, uz kuriem tas attiecās, un viņi saka, ka tad, ja ir jāorganizē kāds, eh, kāda tirzniecības vieta, tad vairs nav laika pildīt pienākumus uh, citu uzņēmumu valdēs. Un vēl viens uh, temats ir MVU tirgus, kas uh, orientējas uz investīciju kapitālu, un es domāju, ka mums šeit būtu jāizmanto pieņemtā MVU definīcija, lai atvieglotu piekļuvi kapitāla tirgiem tiem uzņēmiem, kas tiešām ir MVU. Regulas un direktīvas īstenošana ietilpst Eiropas vērtspapīra iestādes kompetencē. Te ir paredzēti vairāki standarti, kas ir daži no tiem pārņemti no iepriekšējās direktīvas un jau grozīti. Tomēr šī tēma parādās veselā virknē grozījumu un tiek prasīts uh, pātrināt uh, termiņus īstenošanas termiņus un ne, nepalikt pie pieejas, ka laiks dziedē visas rātas. Mums jārīkojas ambiciozi. Mums kā likumdevējam, parlamentam un padome ir jāsagatavo vadlīnijas par to, kādi būs šie tehniskie standarti. Un pavisam īsi gribēju pievērsties arī regulai. Definīcijās bija nepieciešams noš, radīt skaidrību nošķīrumā starp uh, finanšu tirgus, uh, par tirgus un finanšu instrumentu direktīvu un regulu, par divpusējām daudzpusējām sistēmām. Un uh, ceru, ka mums panāks, izdosies panākt atbildu viss, kas saistās ar tirzniecību, būtu jāietilpina direktīvas darbības jomā un ceru, ka šāda pieeja gūs jūsu atbalstu. Runājot par caurskatāmību pirs, pirms un pēc tirzniecības eh, instrumentiem, mēs vēlētos to paplašināt un paredzēt ierobežojums tikai vērtspapīriem, kas nav īsti vērtspapīri un eh, domāju, ka lielāka caurskatāmība šajā ziņā būtu jāatbalsta. Ir eh, tad, ja tiek pārdoti ār, ārpus eh, tirgus produkti, tad mūsuprāt pie tiem piedara visi atvasinājumi, un to noteica arī G20 lēmums. Tam būtu jānotiek izmantojot attiecīgās tirgus un finanšu instrumentu direktīvas struktūras un ceru, ka jūs varēsiet to atbalstīt. Tēma, kas man ir radījusi lielāko interesi, ir jautājums par piekļuvi, tiešu piekļuvi centrālajiem darījuma partneriem un domāju, ka šeit ir jārada nediskriminējoša piekļuve. Tāpēc es sagatavoju priekšlikumu EMI, lai tas uh, tiktu attiecināts arī uz uh, direktīvu un lai viena produkta tirzno, tirzniecības procesā netiktu izmantots atšķirīgs regulējums. Un vēl viena tēma, ko es gribēju īpaši pakomentēt, ir produktu aizliegums. Un komisijai tiek piešķirtas ļoti liels tiesības pēc tam, pēc laišanas tirgu aizliegt kādu produktu ja tie ir sistēma kritiski, sistēmai svarīgi vai sistēmai riskanti, un tiek paredzēts, ka vispirms finanšu produkts tiek pārbaudīts uh, attiecībā uz to, vai tas nerada risku finanšu sistēmai. Publiskajā uzklausīšanā es jau norādīju uz pārtikas produktu tiesībām. Uh, vai, mē, vai mēs varam paraudzīties uz to, kā šī, kā notiek ķēde. Uzraudzībai ir jābūt iespēja pārbaudīt, uzraugošajām iestādēm ir jābūt iespējām pārbaudīt šos finanšu produktus un iejaukties tad, ja kaut kas notiek nepareizi. Neiet nu, jau runa par to, ka viņi uzliek zīmodziņu, ka viss notiek labi. Tur pastāv tādi paši riski kā ar finanšu produktiem, bet ja kaut kas acīm redzami notiek nepareizi, tad uzraudzības iestādēm būtu jādod tiesības iejaukties ražošanas ķēdē. Vēl vienu punktu es aizmirsu automatizētā, ātrā, datorizētā tirzniecība, kas man interesē īpaši. Tātad šeit ir jautājums par tiešu piekļuvu serveriem Es iemetu te mm, ūdenī vienu akmeni, kurš eh, sacēla lielas viļņas, un es vēlējos aizliegt šādu piekļuvi. Ceru, ka tuvākajās dienās eh, šis jautājums vēl konkretizēsies. Protams, ka ir tieša piekļuve, kas eh, šodien jau tiek regulēta, tam nevajadzētu, tas jau nav aizliegts, bet tam tiešām ir jābūt aizliegtam. Uh, un ceru, ka es eh, gūšu jūsu atbalstu. Nevar būt tā, ka kāds var savus pasūtījumus izvietot ātrāk, ja viņš ir nopircis tiešu piekļuvi tirzniecības vietas platformai, nekā to var izdarīt kāds, kuram šādas piekļuves nav. Un, ja ne, lai nebūtu tāda situācija, ka tas, kurš ieslēdz eh, gaismu, ja divi cilvēki ieslēdz gaismu un viens, kurš dzīvo tuvāk elektrostacijai, šo gaismu dabūja ātrāk. Šie priekšsādātāji bija galvenie punkti, ko es eh, piefiksēju savā dokumentā runājot par 300 iesniegtajiem grozījumiem tirgus un finanšu instrumentu direktīvā un regulā, un kuras apspriedu ar kolēģiem. Um. Paldies, Markus! Un tagad ēnu referenti. Lūdzu, Robert. Thank you, Sharon. Paldies, Sharon. Pirmkārt, gribētu uzsvērt, ka Markus ir paveicis tiešām lielisku darbu Es viņam piekrītu ļoti daudzos jautājumos un mēģināšu arī pārliecināt manu politisko grupu, sekot referenta padomam ļoti daudzos jautājumos. It īpaši tajā jautājumā par mērķi, kur viņš šeit atgādināja. Mūsu izējas punkts ir Pitsburgas G20 paziņojums kurā tiek prasīta lielāka caurskatāmība visos tirgos un visiem finanšu produktiem. Neapšaubām, pēc iespējas vairāk ir jāierobežo izņēmumi šai te direktīvai, finanšu instrumentu tirgus direktīvai. Kolēģi, mm, daudz no jums tāpat kā es ir arī rūpniecības komitejā. Jūs atcerēsieties Krāmerkungu ziņojumu. Manuprāt, Krāmerkungs eh, vērš savu ziņojumu pretējā virzienā. Viņš eh, raksta aizvien garāk un garāk izņēmumu sarakstu dažādiem sektoriem. Tā nav tāda pieeja, ko izvēlējies šeit Feberkungs, un arī man šāda pieeja ir sveša. Manuprāt, visneskaidrākā finanšu pasaules daļa ir šie te ārpusbiržas darījumi šie darījumi. Ir jāierobežo pēc iespējas tā, lai tie notiktu retāk. Cerams, ka lielākā daļa no tiem var notikt uz atvērtā, atvērtās tirzniecības vietās vai platformās. Protams, ka reizēm šie ārpusbiržu darījumi ir nepieciešami bet mums ir jāizstrādā arī politika attiecībā uz tiem, lai regulātors zinātu, kas notiek visos finanšu tirgos. Visi atvasinājumi, kas tiek tirgot ārpus biržām, ir standartizējami Un beigu beigās viņiem būtu jānonāk reglamentētās tirdzniecības vietās un caurskatāmās tirdzniecības vietām. Pieskaros ļoti ērkšķainai tēmai šiem te MTF un jaunai kategorijai OTF. Markus piedāvā šos te MTF neatiecināt uz akcijām, jo tas ir iespējams tā sauktajām non-equities, tad tam būtu iespējam, jābūt iespējamam arī attiecībā uz equities. Man ir vēl ļoti daudz jautājumu par to, vai ir iespējams uh, radīt šo jauno finanšu instrumentu kategoriju. Jo vairāk es par šo jautājumu interesējos, jo skaidrāk man kļūst, ka tas sarežģīs regulātoru dzīvi un padarīs tirgu vēl mazāk caurskatām. Un tādēļ es atļaušos iesūtīt grozījumus attiecībā uz šiem te OTF abos gadījumos, gan attiecībā uz equities, gan uz non-equities. Domāju, ka varbūt ir nepieciešams mainīt MTF definīciju. Tālāk, ja runājam par investoru aizsardzību, tad arī šeit jāsaka simtprocentīgi piekrītu referenti izvēlētajai pieejai Svarīgi ir sniegt kvalitatīvus pakalpojumus investoriem. Mēs darīsim visu, lai šeit nebūtu nekādu ēnu zonu, pelēko zonu. Vēl kāda liela problēma, kas nav atrisināta, ir algoritmiskā tirdzniecība un um, tirdzniecība darījuma ar mazu laika intervālu. Tas, ka šie darījumi izraisa paši par sevi risku, to mums nevajadzētu kritizēt, jo mēs dzīvojam tādā pasaulē, kurā aizvien vairāk, aizvien svarīgāk ir elektronika un elektroniskie darījumi. Taču šī stratēģija darījuma ar mazu laiku intervālu, manuprāt, nekalpo tam, kam būtu jākalpo finanšu tirgiem – Proti tirgam būtu jābūt tādam, kurš parāda patieso cenu, kas izriet no pieprasījuma un piedāvājuma. Tie cilvēki, kas nodarbojas ar darījumiem ar mazlāku intervālu, šo te darījumu notiek 3 milisekundžu garumā, tātad starp vienu un otru darījumu ir tieši šāda laika starpība. Mēs zinām, ka tas nav īpaši nopietni. Tādēļ Markusa uh, Ieteiktie uh, ieteikumi ir vērsti pareizā virzienā. Protams, mēs varam debatēt par to, cik efektīvi ir tas, ja mēs uzturam šo te piedāvājumu 500 milisekundžu garumā, kā to piedāvā Markus, vai tas atrisinās situāciju vai nē. Katrā gadījumā vajadzētu uh, gan regulatoriem, gan tirdzniecības vietām dot iespēju ierobežot atsevišķu darījumus ar mazo laika intervālu, tāpat arī uzlikt lielākus nodokļus tiem pasūtījumiem, kas uh, jau pēc definīcijas nav nopietni. Es mēģināšu vērst savus grozījumus šādā virzienā un iesniegšu jums tos. Coffee. Vēl ir kāda tēma, kas mani ļoti satrauc, un tā ir cenu svārstības iekšējā tirgū. Īpaši pārtikas preču tirgū. Un arī citu preču tirgū, kā mēs to saucam par commodities markets. Te, protams, jāskatās eh, produktu tipi atsevišķi. Manuprāt, šie šīs pozīcija robežas, kā tās paredzētas šobrīd, pozīcija ierobežojumi, ir viena potenciāla atbilde. Iespējams, ka ir arī citi risinājumi iespējami. Šobrīd mēs tos meklējam. Cerams, ka šie risinājumi palīdzēs cīnīties pret dažām tendencēm šobrīd tirgu. Notiek tā sauktais cornerings, proti ir cilvēki, kas uh, it kā nobloķē atsevišķu produktu tirdzniecību. Piemēram, riska kapitāla fondi ļoti ietekmē atsevišķu preču tirdzniecību. Reālajai ekonomikai tas nāk par ļaunu, mums šāda spekulācija noteikti ir jāapkaro. Pagātnē bijuši jau ne, vairāk piemēru, kurus es šeit varētu minēt, kā notiek šī te cēnu mākslīgā ietekmēšana. souligner, ka notam. Gribētu pasvītrot, ka Markusa Ferbera priekšlikums prasīt, lai regulators nevien aizliedz šos produktus, bet arī izvērtē pirms to palaišanas tirgu. Manuprāt, šis priekšlikums ir visnotaļ interesants. Un, un katrā ziņā tas ir vērsts pareizā virzienā. Ja kāds produkts jau ir tirgu, un mēs pēkšņi atklājam, ka šis produkts ir kaitīgs, tad reizēm ir par vēlu jau. Labāk ir, protams, nodarboties ar profilaktisko darbību nekā ar glābšanas pasākumiem. Ļoti veiksmīgi referents ir izteicis šo priekšlikumu. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi, par uzmanību. Es domāju, ka mēs vēl bieži runāsim par šīm tēmām. Reizēm tās ir ārkārtīgi dziļi tehniskas, taču tām ir milz ietekmu uz ikdienas dzīvi. To izjūt miljoniem cilvēku, un to izjūt arī mūsu valstis savā ekonomikā. Paldies! Thank you very much. Paldies! Un tagad lūdzu Olle Šmit, Aldi grupas vārdā. Jā, paldies priekšsēdētāji! ar jūsu atļauju vēlos saņemt papildu minūtes man, maniem komentāriem. Iepriekšējā reizē man nebija tāds iespējas. Pirmam kārtam vēlos pateikties Markusam par lielisku ziņojumu. Un mēs saprotam, ka jā, šeit mēs runājam par ārkārtīgi svarīgu likumdošanas aktu, sākot ar janvāri. Es un mani asistenti, mums bija gan vēl simts sanāksmes ar dažādām lobēšanas grupām. Mēs tikāmies ar valdību pārstāvjiem, patērētāju organizācijām, tirsniecības organizācijām, dažādiem brokeriem un tā tālāk. Nu jā, vēlos šo jautājumu uzsvērt priekšsēdētāju, ka tiešām man bija absolūti nepieciešams ar šiem cilvēkiem tikties, jo viņus mūsu normatīvais akts ietekmēs. Un tas pats attiecas arī uz maniem vēlētiem par arī tādiem, kas negrib ar mani malsot. Mēlos pateikties arī Slimborna birojā par to, ka tika pārskatīti 200 uh, atbildēs un simtiem atbilžu. Tiešām bija saņemts lielisks kopsavilkums. Es pat dabūju to lasīt nedēļas nogalē, un sieva nebija apmierināta. Es mēnu referents Alde grupu pasvārdā, un mani komentāri būs par trīs galvenām jomām. Kā mēs varam uzlabot konkurētspēju, veicināt konkurētspēju tieši caur dažādām platformām. Tātad konkurence, nevis fragmentācija. Kā varam uzlabot investoru aizsardzību, kā mēs varam nodrošināt labākus noteikumus obligācijām, atvasinātiem vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem, kas nav saistīti ar pašu kapitālu. Uh, un kā tas viss integrējams īpašajos nacionālajos tirgos priekšsēdētāji. Es pats esmu no valsts, kur mums, kur mums jau kopš 1766. gada ir caurskatāmības likums. Markus runā par MTF kategoriju un runā par to, ka šeit ir jābūt tikai tādām kategorijām, kas nav saistīts ar pašu ka kapitālu. Man patīk tā attieksme, jo te ir runāts par ne jaunas kategorijas nepieciešamību. Taču, manuprāt, kategorijā ir jāiekļauj arī uh, papīri, kas ir saistīti ar pašu kapitālu, tā lai šeit nebūtu ierobežojums. Uh, OTF pašu kapitāla instrumentiem ļaus nodrošināt labāk regulētu uh, vidi, brokeriem. Un mums savādāk regulācijas te nepietiks. OTF palīdzēs mūsu investoriem arī nodrošināt labāku izvēli. Viņi varēs sistēmu izmantot savās interesēs. Ir ļoti svarīgi, lai attiecībā uz OTF izmantošanu uh, paškapitāla instrumentiem E, būtu jābūt citiem noteikumiem. Ja mēs tagad runājam par likviditātes nodrošināšanu, tur jau viss ir kārtībā. E, tieši par likviditāti ir ļoti svarīgi, lai būtu skaidri noteikumi mūsu investoriem, tā lai varētu aizsargāt mm, profesionāls investorus. Markus uzskata, ka uh, tirsniecībai ir jānotiek izmantojot Uh, platformas, un, uh, kas jau eksistē, un manuprāt, šeit investoriem būs ierobežotāks izvēles daudzums, izvēles iespējas. Tiek runāts par prasībām, lai nodrošinātu lielāku pārklājumu attiecībā uz finanšu mm, darījumiem, neatkarībā no tā, vai kāds darījums notiek uh, simtiem reižu dienā vai arī tikai vienreiz mēnesī. Un, manuprāt, šeit ir svarīgs aspekts arī pēctirzniecības ziņošana. Uh, Tāpēc arī tādi projekti, kas cietīs visvairāk, būs tie produkti, ar kuriem ir mazāka likviditāte, piemēram, mazavidēja uzņēmuma obligācijas. Tāpēc ir nepieciešams jūsu, grozī, jūsu priekšlikumu grozīt un iekļaut režīmu, lai tas būtu tādu režīmu, kas, te, kas būtu pietiekami elastīgs, arī ņemot vērā šos īpašus produktus. Priekšsēdētājs 20. punktā ir runāts par aizliegumu. Aizliegumu kā tādu man nepatīk, bet, nu, 20. pantā ir runāts par aizliegumu un iekļauta tāda kapitāla aizlieguma problemātika, teiksim to tā. Aizliegums, manuprāt, ir pārāk strikts un pastāv iespēja, uh, liedz iespēju, ir tīpaši par nelikvīdiem finanšu instrumentiem, uh, uh, nodrošināt darījuma izpildi. Manuprāt, te ir jau nepieciešams izmaiņas. Ir tīpaši par uh, nelikvīdiem kapitāla produktiem un salīdzinājumā ar likvīdiem kapitāla produktiem, un ir nepieciešams te nodrošināt saikni ar um, vairumdarījumu tirgu, nevis ar uh, mazumdarījumu tirgu. Ir ļoti svarīgi iekļaut uh, aizsardz klauzulu investoriem, iekļaut arī interešu konfliktu noteikumus, tā lai OTFs darbotos tieši klientu interesēs, ja rodas interešu konflikts un kad tiek izmantots klientu kapitāls. Un mērķis, protams, ir tieši uh, vairuma darījuma uh, tirgumu. Es neesmu šeit referents, vēlos teikt, ka atsevišķos punktos varbūt nav viegli izteikties, un šoreiz nav no mana vaina. Kā mēs varam investoriem nodrošināt lielāku aizsardzību, neierobežot viņu izvēles brīvību? Regulā nebūtu nepieciešams regulēt investoru rīcību, bet eh, palīdzēt tiem, kuriem ir tāda nepieciešamība. Markus, tu pats teici, ka šeit ir riska biznesa, tātad mēs runājam uh, par produktiem ar lielu riska pakāpi, tāpēc mēs runājam par produktiem uh, konkrētiem klientiem un ir tiek šobrīd svītrota ideja par neatkarīgu mm, rekomendāciju iegūšanu. Ir ļoti svarīgi, lai būtu lielāka caurskatāmība investīciju padomiem, investīciju rekomendācijām, ja komisija plāno kontinentālajā Eiropā uh, iekļaut aizliegumu attiecībā uz pirkšanas veicināšanu. Nu, manā valstī te nebūs nekāda problēma, bet, manuprāt, tas var, var samazināt uh, investoru interesi. Kā PMG nāca klajā ar mm, ziņojumu 2010. gadā, un viņi sniedza informāciju, ka tikai viena trešdaļa no patērētājiem uh, būtu gatavi maksāt par uh, ieteikumiem attiecībā uz viņu investīcijām, un arī tā cena, ko viņi bija gatavi maksāt, bija zemāk par 200 mārciņām. Viņi uzskata, ka šādā veidā investoriem arī palielināsies izmaksas. Klienti varbūt būtu gatavi maksāt vairāk par investīciju pakalpojumiem, taču aizliegums nozīmētu to, ka tikai bagātie maksās par uh, rekomendācijām, bet, nu, tie, kuri, kuri var naudu zaudēt eh, visvairāk un ciest no nu, tā visvairāk, viņi arī cietīs. Manuprāt, labāk būtu neiekļaut šeit nekādu aizliegumu, bet dalību valstīm ļaut izvēlēties savu ceļu. Un arī MIFID pārskatīšanā būtu jāiekļauj šī ideja. Esmu gandrīz par referenta piedāvāto caurskatāmības prasībām, Ļoti svarīgi, lai šeit 24. Eh, punkts 6. pantā būtu iekļauts arī par eh, mm, investīciju portfeļu pārvaldības caurskatāmību. Dažreiz mēs aizmirstam, kas investoriem ir vajadzīgs, jo uh, tas ir ļoti svarīgi. Par nekapitāla produktiem es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai tirsniecība ar finanšu instrumentiem notika caurskatāmā tirgu, Mūsu mērķim ir jābūt tā, lai visās, eh, visās eh, akciju klasēs, visās eh, vērtspapīru klasēs būtu attiecīgi caurskatāmā. Šobrīd mēs varam konstatēt, ka, mm, ka obligācijas tiek šobrīd tirgotas mazāk, maziem Nē, nu varbūt jūs teiksiet, ka esmu tāds nacionāli noskaņots, bet tā problēma neeksistē tikai manā valstī. Obligācija tirgu ir grūti nodrošināt pienācīgu līdzsvaru starp likviditāti un caurskatām, un tas ir tīpaši attiecas tieši uz obligācijām. Um, priekšlikums par pirmstirzniecības un pēctirzniecības pārredzamības prasībām um, noteikti ieņem ja vērā, Tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešams kalibrēt šos noteikumus attiecībā uz instrumentu atkarībā no tā, kāda ir instrumenta likviditāte. Cārskatāmības principiem ir jābūt iekļautam pirmajā līmenī, un tad savukārt šai kalibrācijai vai šķirošanai ir jābūt otrajā līmenī, tā lai profesionāli investori varētu pienācīgi īstenot visus caurskatāmības noteikumus par algoritmisku tirzniecību un uh, uh, tirzniecību ar īsu uh, laika starpību. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu liela atšķirība starp algoritmisko tirzniecību, kā arī darījumiem ar mazu laika intervālu. Ceturtajā pantā ir jābūt stratēģijai, bet ir ļoti svarīgi šo stratēģiju pārstrādāt tā, lai praksē būtu runāts tikai un vienīgi par uh, darījumiem ar mazu laika intervalu, nevis ar, par algoritmiskiem darījumiem. 17. pantā, 3. punktā, mm, esošais regulējums varētu būt tieši pretproduktīvs, jo te ir runāts par to, ka tirgus negūs labumu manuprāt, būtu nepieciešams vismaz runāt par šo jautājumu. Tad, Markus, tu mīni arī aizliegumu par tiešu elektronisko piekļuvi. Manuprāt, arī par to vēl ir jārunā. Nu jā, atkal, atkal aizliegumi, un atkal man nepatīk. Robert, atbalstu ideju par, par piekļuvi bez aizsardzības. Man rodas problēmas ar 500 milisekundēm, ko šobrīd piedāvā mūsu referents, kā mēs tur sareiķināsim tās 500 milisekundes. Varbūt es kopā ar Robertu varētu piedāvāt 600 milisekundes. Diezgan skeptiski šobrīd esmu noskaņots, jo par to, kā šīs priekšlikums darboties praksē, manuprāt, nebūs iespējams to uzraudzīt. Kā uzraudzības iestādes varēs uh, nodrošināt to, ka neviens uh, Mm, nepārkāpt noteikumu. Manuprāt, ir jābūt attiecīgiem noteikumiem. Piemēram, ja uh, tirgotāji izmanto instruments ar mazu intervālu, tad ir ļoti svarīgi, lai viņi netiktu sodīti ar lielām izmaksām. Un tāpat to pašu teica arī Makofī kundze. Jebkāda veida tirgus, ne, tirgus izmantošana uh, tam visam, e, nelikumīgi izmantošana, tam visam ir jābūt iekļautam jūsu direktīvas pārskatīšanā. Par uzraudzības iestādi, kā arī uh, FID, ir ļoti svarīgi, lai te būtu nodrošināta pārskatīšana un uzraudzība. Par primārajiem un sekundāriem tirgiem ir svarīgi, lai te būtu pienācīga sadarbība un, un Tālāk ir tāds sarežģīts aspekts. Mēs te runājam par milzīgiem tirzniecības apjomiem. Viens no veidiem būtu tas, ja primārajā tirgu būtu saraksts ar konkrēto, konkrēto dokumentu, un tad savukārt tiktu nodrošināta tās pašas akcijas uzraudzības sekundārajā tirgu. Šādā veidā būs iespējams Uh, būs iespēja izvairīties no nepareizo darījumi izraisītās volatilitātes. Par trešajām valstīm, jā, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai arī tur būtu pareizas platformas, lai esmu runājis ar dažādām bankām un uh, investīciju fondiem, kas nav Eiropas Savienības fondi, un viņi sadarbojas un darbojas Eiropas Savienībā, un, manuprāt, ir ļoti svarīgi šeit meklēt risinājumu, gan jau atradīsi. Nobeigumā nelos teikt, ka mums ir svarīgs pienācīgs līdzsvars Eiropas Savienības finanšu tirgos, un noteikti mēs varēsim to panākt, un arī Roberts varēs piekrist. Ja mēs vēlamies to, lai Eiropa būtu konkurētspējīga, tad mums ir jābūt finanšu nozarei, kas ir konkurētspējīga. Pirms desmit gadiem šajā komitejā mēs slavējam finanšu sektoru, un ne jau es tikai viens pats to darīju, Roberta, arī citi. Nē, nē, nē, tajā brīdī es nebiju. Es nebiju vienīgais. Es pat varu tev uzrādīt balsošanas sarakstu. Tajā brīdī bija 42 dažāda veida direktīvas. Finanšu tirgi šobrīd nebauda uh, uzticamību. Un tā ir liela problēma. Es to pat kā liberālis zinu. Es zinu, ka mums ir jābūt regulējumam, taču tam ir jābūt līdzsvarotam un, un taisnīgam un nekadā gadījumā nebūt pret o, tirgus funkcionēšanu. Es un Alde kopumā neplānojam uh, risināt šo jautājumu īsās pozīcijas pārdošanu. Jā, paldies, Ola! Nu jā, jūs pareizi teicāt, ka jūs pare, parasti neizsakaties pārāk gāri, un tāpēc arī bija godīgi šoreiz jums ļaut vairāk laika. Nākamais ēnu referents ir Paskal zaļo vārdā, vai arī varbūt Keja izteiksies. Nu jā, te ir runāts par to, ka zaļie ir pirmie. J'ai toujours pas compris quelle était la Es nekad neesmu sapratis, kāda ir loģika, ka, kas tiek aicināts, kad pirmais vai zaļie vai konservatīvie, bet tas nav tik svarīgi. Gribu piekrist eh, Roberam Gabelsam tajā, ko viņš teica par Markusa ziņojumu. Tik tiešām ir ļoti daudzi punkti ziņojuma projektā, kuriem es varu piekrist. Par tiem tad šodien daudz nerunāšu. jo tas, tad man uzstāšanās būtu daudz par garu. Tik tiešām, ja mēs atkal iegūsim balsu a, vairākumu tādu, kāds mums bija, tad, kad balsojam par īsās pozīcijas pārdošanu, tad es būtu ļoti gandarīts. Šodien runāšu nedaudz par OTF kategorijām, par organizētās tirdzniecības sistēmas kategorijām. Savulaik mums bija parlamenta teksts eh, Keijas ziņojumā, kur mēs teicām, ka nevēlamies jaunu kategoriju, taču šobrīd tā ir laba pozīcija. Redzēsim, kāda veida diskusijas būs sarunās ar padomi. Domāju, ka uh, Ja mēs to reducējam uz obligācijām un atvasinājumiem, tas jau ir labs sākums. Un tālāk mēs varam runāt par atvasinātiem produktiem atsevišķi. Ja ir tādi produkti, kas ir kotēti reglamentētās biržās, kādēļ gan mums vajadzētu atvert vēl vienu papildus jaunu kategoriju, ja jau šie atvisinājumi ir jātirgo reglamentētā tirgu. Domāju, ja mums tiešām ir jāpieņem šī jaunā OTF kategorija, tad to vajadzētu attiecināt tikai uz tām obligācijām un atvasinājumiem, kas neatrodas reglamentētā tirgū tirdzniecības vietās. Otrs komentārs par OTC, par ārpusbiržas darījumiem. Un te es pilnībā piekrītu Markusam, direktīvai vajadzētu attiekties uz visiem šiem darījumiem. Tālāk pār darījumiem ar maz laika intervālu. Protams, es nevaru piekrist tam, ko tikko teica Ola Šmits. Mana nostāja ir ļoti atšķirīga. Es domāju, ka darījumi ar maz laika intervālu e, ne neveicina labu tirgus funkcionēšanu. Visi vēlas, lai tirgus funkcionētu labi, gan liberāļi, gan arī mēs. Tad, kad tiek pieņemti lēmumi 3 sekundes miliseku, 3 milisekundēs, tad šis tirgus funkcionē tikai kaut kādu uh, darījumu autoru labā. Uh, Eh, Francijā, piemēram, ir uzņēmumi, kas ļoti satrauc par to, kā šie darījumi ar mazu laiku intervālu ietekmēs eh, cenas un cenu svārstības, tāpat arī cenu caurskatāmību. nevajadzētu pretnostatīt tos, kas vēlas, kā tirgus, eh, tir, lai tirgus darbojas labi vai slikti. Mēs tieši tādēļ, ka vēlamies, lai tirgus darbotos labi, esam pret šiem HFT, un es gribētu ieviest kaut kādu minimālo laiku, vai nu 0,5 sekundes, vai kaut kas cits, kā to piedāvā daži, dažas organizācijas. Mm, jā, pirms jāvienojas par principu, pēc tam varam nospraust šo te robežu skaitli. Tālāk vai nu Mifidā vai Mifirā ir jāatspoguļo šī komisijas vieta un tālāk. Ja, kādi ir šīs kotēšanas soļi, ja mēs vēlamies, lai nebūtu šī sacensība pēc trešā skaitļa aiz cipara aiz komata, tad mums ir jāsāk ar saprātīgiem uh, Uh, saprātīgiem priekšlikumiem par Eiropā harmonizētu kotēšanas soli. Es iesniegšu grozījumu par šo tēmu. Uh, par šiem te, tas attieksies uz darījumiem ar mazlaiku intervālu. Vēl kāds jautājums, kas manai politiskajai grupai ļoti svarīgs, ir par uh, pamatpreču tirdzniecību Esmu priecīgs, ka Markus Ferber ziņojums pastiprina komisijas priekšlikumu šajā aspektā. Ir kāda tēma, kurā mēs vēlētos iet nedaudz tālāk, un tā ir definīcija par to, kā, uz ko tieši attiec šie priekšlikumi. Sākotnējā komisijas priekšlikumā ir teikts tā, ja kāds ir šobrīd aktīvs tirdzniecības dalībnieks un tirgojas ar dažādām precēm un uh, viņš ir margināls šajā finanšu tirgū, tad viņš tiek uh, it kā uzskatīts par nesvarīgu, bet ir jāņem arī citi faktori, piemēram, kādu daļu šajā te attiecīgās preces tirgū aizņem šīs tirgotājs. Nu, piemēram, lielie energo uzņēmumi tirdzniecība tirzniecība varbūt viņu tirzniecības apgrozījumā ir maza, taču pašā šajā te energoproduktu tirzniecības kontekstā gan šī te proporcija ir ļoti liela. Tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam e, marginalizēt un izskaus, e, neņemt vērā šo te aktieru darbību. Mēs iesniegsim tādu grozījumu kura mērķis būtu nodrošināt to, lai e, noteikumi par preču tirdzniecību attiektos uz visiem svarīgiem tirgotājiem. Un vēl nobeigumā pāris komentāru par caurskatāmību. Iesniegsim grozījumus, lai ietu nedaudz tālāk nekā patreizējais priekšlikums par caurskatāmību pirms tirdzniecības un pēc tirdzniecības laikā. Ola Šmits teica, ka pāredzamība teorētiski ir laba, taču šoreiz praksē tā nevar darboties. Man vienmēr pārsteidz tie lielie brīvā tirgus aizstāvi, kas katru reizi, kad tiek ieteikt noteikumu pāredzamības ieviešanā, saka, oi, tas varbūt darbosies kaut kur citur, bet šeit, šajā tirgu nē. Realtāte ir tāda, ka mums ir vienotais tirgus, kas šobrīd ir fragmentēts, jo transakcijas notiek dažādos veidos. Rītā mēs Eiropā neizveidosim vienu vienotu bieži nē, bet sākuma solis ir ieviest šo pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamību, jo best execution princips var ieviest tikai šādi. Šodien ir ļoti daudz labu un sliktu piemēru, kas liecina, ka best execution praksē nedarbojas tādēļ, ka nav pietiekami daudz caurskatāmības un tirgus pārāk fragmentēts. Domāju, ka patreizie priekšlikumi ir vērsti pareizā virzienā, taču tos vēl var uzlabot. Pāredzamību var vairot, un noteikti mēs savos grozījumos to arī ieteiksim darīt. Es ceru, ka panāksim vienošanos ar citām politiskām grupām. Par patērētāju aizsardzību tas ir pēdējais punkts, par ko šodien gribētu runāt. Komisijas priekšlikums runā tikai pār neatkarīgu padomi, bet dažās dalību valstīs tirgus lielāko daļu veido nevis neatkarīgās padomas, bet banku padomas. Pirmās direktīvas MIFID 1 pieredze rāda, ka toreiz pieņemtie noteikumi, kas bija vērsti uz konflikta interešu izskaušanu un uz to, lai tirgus nedarbotos tikai uh, komisijas maksas iekasēšanas dēļ. Šie noteikumi nedarbojas, tos varēja viegli apiet MIFID 1 direktīvā. Es domāju, tādēļ gluži pamatot ir jāuzdod jautājumu par šiem noteikumiem, vai tie tiek ievēroti, ja tie netiek ievēroti, kā tos varētu uzlabot. Un varētu būt arī konkrēti specifiski noteikumi attiecībā uz neatkarīgām padomēm. Es iesniegšu tādus grozījumus. Eh, komisijas teksts un Markus ziņojums kopumā ir vērsti pareizā virzienā. Domāju, ka mums nebūs pārāk liels grūtības vienoties par šo tekstu grozīšanu savā starpā. Daudz grūtāk būs vienoties pēc tam ar padomu, kā tas ir bijis jau attiecībā uz citiem jautājumiem, kurus esmu piedalījies sarunās. Paldies! Uh, Paldies, un tagad uh, ECR grupas vārdā pastāstīšu arī par uh, sajukumu secībā. Uh, zaļo ir vairāk parlamentā, bet ECR pārstāvi ir vairāk šajā komitejā, tāpēc eh, tas tā notiek eh, pēc gadījuma principa. Liet, liels paldies, eh, nāku pēc, izsakos pēc citiem, tāpēc man mazāk ko teikt. Es domāju, ka lielāka vienošanās, lielāka vienprātība mums starp politiskajām grupām šodien ir nekā varētu domāt. Šis ir milzīgs dokuments un. Uh, Eh, šķiet, ka vairums eh, ir eh, vairāk vienisprātis nekā tas varētu šķist ēnu referentiem. Gribētu pateikties Mārkusam par paveikto darbu, tas ir milzīgs dokuments un uh, salikt to visu kopā ir prasījis ļoti daudz darba. Ne tikai mans birojs, bet arī visi asistenti un arī Mārkus asistenti īpaši uh, ir to paveikuši varbūt tiešām nevajadzētu aizmirst, ka aizkulisēs ir paveikts milzīgs darbs. Gribēju aprobežoties ar kapitāla vērtspapīriem. Jūs droši vien zinat, kāda ir mana nostāja par to, jo es sāk, rakstīju pašiniciatīvas ziņojumu par kapitāla vērtspapīriem, bet es domāju, ka mums kaut kādā veidā ir jānosaka ātrās eh, datorizētās tirzniecības darījumu definīcija, un kā jau Markus teica, tas ir eh, ļoti labs uh, pamats tālākajam darbam. Viņam ir izdevies atrisināt jautājumu ar definīciju un arī nodevu struktūras priekšlikums man šķiet atbalstāms. Es uzskatu, ka tas ir tirgus risinājums, kas galu galā būs uh, tāds, kur es ļoti viegli varēšu, ļoti labprāt varēšu atbilst, atbalstīt. Uh, Domāju, neviens nebūs pārsteigts par to, ka es joprojām neesmu pārliecina par to, ka tiek ieviests, um, ieviests uh, latentais periods šī 0,5 sekundes. Varbūt uh, mēs varētu noteikt bloķēšanu pussekundes ilgumē, bet tas jau nekādi nemainītu uh, tirgus dalībnieku uzvedību. Domāju, ka kolēģi man piekritīs, ja ir uh, pieejami pierādījumi, ka tas varētu radīt potenciāli pozitīvas vai negatīvas sakas, mēs varētu ņemt to vērā, tad, kad šādi pierādījumi parādās, un pašlaik notiek milzīgs pētījums par to, vai, latent, vai aizkavēšanās laiks, latentais laiks varētu uzlabot situāciju, un domāju, ka šādas pierādījums par to, kāda ir labākā sistēma, mums drīz būs pieejama pēc iespējas ātrāk. Es ceru, ka referents to saņems un ceru, ka kolēģi man piekritīs, ka tādi, ja šādi pierādījumi vai atziņ, atziņas būs, mēs labprāt ar tiem iepazīsimies un varbūt neusticēsimies tikai savai sajūtai. Runājot par par, par Broken Crossing Networks. Uh, jūs zināt, ka tā ir investoru izvēle, un uh, Līdz šim deviņās dalību valstīs es esmu bijusi un rīkojusi diskusijas ar investoru grupām, lai saprastu, kāpēc viņi izvēlas konkrētas tirzniecības vietas, stratēģijas un kāpēc viņi veic darījumus tā, kā viņi to pašlaik dara. Un viena lieta, kas vienmēr ir parādījusies, ir tas, ka viņi vēlas izvēli attiecībā uz rīkojumu plūsmu. Un daudz no viņiem izvairās no HTF stratēģijām. Uh, Un ja mēs atradīsim kādu veidu, kā investoriem atļaut izvēlēties rīkojumu plūsmu, lai kura būtu arī tirzniecības vieta, tad es domāju, ka mēs uh, tādā veidā varam iet pretī patērētājiem, atstāt viņa ziņā šo izvēli. Tāpēc es uh, neuztraucos par šo saīsinājumu, ja vien struktūra ir pareiza. Un uh, uzskatu, ka organizēto tirzniecības sistēma uh, instrumentiem, kas nav kapitāla vērts papīri, īpaši atvasināto instrumentu tirgu, ir eh, jāpa, eh, šeit ir jāparāds konkrētāks regulējums. Es uzskatu, ka šī direktīva ļauj mums uh, to izdarīt. Nav nekāda iemesla, kāpēc tas netiek regulēts, ja, tās, ja šīs tirzniecības veids uh, šādas funkcijas, tad nav nekāda iemesla, kāpēc lai nebūtu regulējumi. Bet uh, problēma, kas varētu būt ar instrumentiem, kas nav pašu kapitāla instrumenti organizētās tirzniecības sistēmās, tad, eh, ja sadūrās eh, patērētāju rīkojumi, tad tie jau nes, tad tie, šie rīkojumi viens otru neatrod tieši, tas notiek izmantojot starpnieku. Uh, tur ir starpnieks, eh, bet eh, mums ir jāatrod eh, formulējums, kas varētu ļaut klientam veikt pasūtījumu vai nodot rīkojumu citam pārdevējiem. Domāju, ka mums ir jāatrod formulējumi, kas to pieļautu, jo patērētājs nav aci pret aci ar eh, citu klientu. Vienmēr pa vidu ir kāds eh, starpnieks, kas rīko, mm, uzrauga rīkojumu plūsmu. Un runājot par atbilstības direktīvu, ja kapitāla banka pakļauj riskam konkrētā laika posmā, tad uh, Tas neatvieglo šo tirzniecību ņemot vērā CDR direktīvu. Domāju, ka to var risināt. Paskals teica, ka mums nevajag ārpus, tirg, ārpus biržas darījumus iekļaut darbības jomā, bet uzskatu, ka tas ir ļoti pārgalvīgs apgalvojums. Tas ir daļa no biznesa riskiem, un es negribu vainot korporatīvo pasauli par to, ka viņi e, nerunā ar savām bankām, ņemot vērā to, ka mēs a, esam pieņēmuši a, e, attiecīgus noteikumus par a, atvasinātajiem instrumentiem, tad ir jāatrod kāds veids, kas ļautu šādiem līgumiem pastāvēt ārpus bez tirzniecības robežām. Un runājot par instrumentiem, kas nav kapitāla vērtspapīri, nav kvalitatīvu datu par eh, šiem tirgiem, un situācija nav apmierinoša, kad es nozarei lūdzu parādīt piemērus, ko varētu uzskatīt par normālām normāli zinām obligāciju tirsniecību, tad eh, bija nepieciešami 18 mēneši, lai šie dati tiktu saņemti un varētu tikt izanalizēti. Tāpēc domāju, ka Pašlaik to instrumentu tirgus, kas nav kapitāla instrumenti, iet pārāk tālu un uh, būs nepieciešams stingrāks regulējums nekā mums ir pašlaik. Tas būs uh, nepieciešams, uh, lai mēs uh, uzlabotu pārskatāmību, apmaiņu ar datiem, neapdraudot nevienu likviditātes formu obligāciju tirgos, un, zinām, tirgotāji izmanto platformu, kuru viņi sauc par trēs, un tur jau ir ievērojami uzlabojumi saistībā ar pirmstirzniecības un pēcstirzniecības pārredzamību. Diskusijās par Cēzaru, kas notika pirms Cēzara tika pārveidota par Eiropas vērtspapīra un tirgus iestādi, mēs runājām par to, kāda, eh, kāds eh, izmērs ir mazumtirgotājiem, vairumtirgotājiem, kuriem ir atšķirīgas pirms un pēctirzniecības pārredzamības. Bet eh, mums ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk, lai saņemtu pēc iespējas vairāk informācijas no tirzniecības vietām. Runājot par termiņu darījumu tirgu, par obligāciju tirgu pastāv zināmi riski ar pāredzamību un uh, iespēja, ka tas nedarbosies uh, pienācīgi. Tomēr es nedomāju, ka mazumtirdzniecības darījumos kādam ir ar to problēmas, tāpēc varbūt uh, vajadzētu padomāt par formulējumiem, kā mēs definējam mazumtirdzniecību, kā vairumtirdzniecību, un es zinu, ka daudzās dalībvalstīs ir aktīvi mazumtirdzniecības obligāciju tirgi, un arī šiem investoriem ir jānodrošina aizsardzība. Un tas man noveda pie labākas ieguldītāja aizsardzības. Nedomāju, ka kāds būs pārsteigts, ka šeit ieņem ļoti stingru nostāju. Investoriem nepieciešama aizsardzība, informācija un pārskatāmība, nepieciešams neatkarīgas konsultācijas un uh, Viņiem jāzina, ka kāds saņem vairāk naudas par to, ka piedāvā vienu produktu, nevis citu. Es uh, iesniegšu dažus grozījumus, kas uh, mēģinās uh, uzlabot Eiropas uh, vienotā tirgus uh, standartus līdz tādai pakāpē, kādi tie ir Lielbritānijā. Mums ir bijušas ļoti ievērojams uh, problēmas. Uh, mēs redzam, ka investori ļoti bieži pagātnē ir saskārušies ar negatīvu pieredzi, bet uh, komisija ir ļāvusi uzlabot šo aizsardzību. Ņemot vērā to, ka mums ir vienotais tirgus, uh, šķiet, ka būtu noderīgi, ja mēs mēģinātu unificēt uh, ieguldītāju aizsardzības līmeni visā vienotajā tirgu. Nedomāju nevienu atturēt no ienākšanas apvienotās karalistes tirgu, bet zinu, ka tie ir apmācīti konsultanti, lai sasniegtu patērētāju augstu apmierinātības līmeni. Viņi zina, kādas ir labākās investīcijas, un e, es, e, viņi runā par visiem mazumtirdzniecības produktiem. Uh, Galu galā ir svarīgi, lai patērētājs saņem pienācīgu informāciju, pienācīgu pārskatāmības līmeni, lai viņi zinātu, kur tiek iztērēta viņa nauda un kādas uh, komisijas saņem šie konsultanti. Ceru, ka mums izdosies panākt uh, labākus patērētāju aizsardzības standārts un mēģināšu pārliecināt savu sēnu referents un Marku. Uh, lai šie standarti zināmās jomās patērēta aizsardzības ziņā tiktu paaugstināti. Šeit arī pielikšu punktu, jo šeit ir tik uh, milzīgi daudz tēmu, par ko varētu runāt, bet šie bija svarīgākie punkti un ceru, ka mums turpināsies labs dialogs ar visām politiskajām grupām, lai mēs varētu šo ziņojumu pieņemt pēc iespējas ātrāk. Liels paldies, un uh, pēdējais no referētiem ir Jurgens. Jā, liels paldies! es varu teikt vēl mazāk nekā citi. Nu jā, pirmkārt, liels paldies Markusam Ferberam. Es uzskatu un vēlreiz te uzsveršu, ka mūsu līdšanē sadarbība bijis veiksmīga, un viņš tiešām sadarbību veido ļoti sarskatāmā veidā. Tas ir lielisks veids, tiešām vēlējos to uzsvērt. Arī maziem vidējiem uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām bija iespēja iesaistīties kā partneriem Un aprīlī mums bija konference, tik īpaši runājot par spekulācijām ar pārtiks produktiem, kā arī ar darījumiem ar um, īsu, īsu brīdi starp darījumiem, un tad bija tiešām pārsteidzoši interesanti, kā bija neatkarībā no tā, ka Vācijā, piemēram, ir diezgan liela viedokļa atšķirība šeit, savukārt mēs varam vienoties diezgan veiksmīgi par pārākiem svarīgiem aspektiem. Par pārākiem aspektiem runāšu tīpaši pirmkārt par darījumiem ar uh, biežu, ar mazu laika intervālu. Uzsveršu tikai par, tiem, par tām milisekundēm vai 500 milisekundes vai arī kā savādāk. Mēs varam, protams, par to diskutēt, neesmu profesionāls šajā jomā. Nu, izskatās, ka jā, vairāk vai mazāk tā būtu labi. Līdzsvarots variants, bet, protams, mēs diskutēsim, turpināsim, redzēsim, vai būtu jāpieņem tieši šis skaitlis. Bet kopumā minimālai robežai ir jābūt. Un esam arī par to, lai visās tirzniecības platformās būtu vienoti tirzniecības noteikumi. Vēl viens aspekts, kur mūsuprāt būtu nepieciešams pat labāks regulējums nekā iesaka šobrīd uh, referents, ir darījumi ar mazu laika intervālu. Mm, ierobežotās uh, darbības tirgū un ir nepieciešams precīzāku regulējumu, tā lai šajā jomā tiešām ierobežojums būtu vēl lielāks. Bet nu diskutēsim par to vēl. Par uh, spekulācijām ar uh, pārtiks produktiem. Tas, ko teica Roberts Gabals. Nu jā, viens precizējums varbūt ir saistīts ar pozīciju ierobežojumiem. Tas, ko šobrīd iesaka kalmisija, mēs to varam atbalstīt, taču mūsu priekšlikums būtu tas, ka jaņem vērā arī tas, lai nebūtu divas kategorijas, lai pozīcija ierobežojumi būtu gan saistībā ar attiecībā uz tirgotāju, gan arī attiecībā uz produktu vai kategoriju varam pozīciju ierobežojumu ieviest. Savādāk rodas iespēja, ka var vienkārši nodibināt vairākus uzņēmumus, izveidot vairākas juridiskās personas un tādā veidā apiet uh, pozīcijas ierobežojumus. Un tas būtu mūsu ierosinājums, par ko arī, protams, jāturpina diskutēt. Rodas dažādas problēmas attiecībā uz fiziskajiem tirgotājiem, kuriem ir uh, interese un arī tādiem, kuriem ir tīra spekulatīvie mērķi. Protams, nav šobrīd to viegli atšķirt, bet mūsuprāt būtu nepieciešams precīzāk šo jautājumu risināt, un mūsuprāt būtu ļoti prātīgi, lai uzraudzības iestāde varētu šeit veiksmīgāk darboties, tā respektīvi, lai viņi varētu noteikt, kuros gadījumos spekulācijas ir pārmērīgas, un tad rīkoties pēc situācijas. Tātad viņiem, protams, ir jāzina, kas pārmērīgi spekulācijas ir, un tam ir nepieciešama definīcija. Par OTF, nu jā, par to jau tika runāts diezgan daudz. Mēlos tikai pieminēt, arī Roberts jau par to ir runājis, ka no mūsu puses šobrīd nav obligāti ieviest papildu platformas, varbūt varētu pat atteikties no šāda risinājuma. Jautājums par pašu darījumiem, paštirzniecību, nu jā, varbūt varētu izmantot kādu citu platformu. Nu jā, vienkārši gribēju pieminēt šo faktu par finanšu produktiem, par caurskatāmības aspektiem. Protams, ir jāsaprot, Manuprāt, tā EFTA ir liela, liels izaicinājums. Protams, viņam jābūt arī pienācīgam personālam, tā lai viņi varētu izvērtēt. Šobrīd esošajā diskusijā, runājot par Eiropas Savienības finanšu instrumentiem, pagaidām nav līdz galam skaidrs, bet jebkurā gadījumā mēs atbalstam kopīgo priekšlikumu. Patērētāja aizsardzība noteikti ir arī nākamais aspekts. Ir viens aspekts, kurā mūsu prāt joprojām ir jāpierāda tieši pircējam, ka viņš ir saņēmis eh, nekvalitatīvu um, rekomendējušo pakāpojumu, tad viņam pašam jāpierāda, manuprāt, labāk pienākumu nastu apvērst, respektīvi, lai paši, uh, paši aģenti, lai viņi varētu paskaidrot, kā viņi ir snieguši pienācīgu pakalpojumu, tiešām tad, tad tie ir jautājumi, kas saistīti ar telefonu sarunu ierakstu. Uh, Nu jā, Markus teica, ka varbūt tas arī nebūtu tas prātīgākais, lai gan kopumā mm, problēma jau nav liela, lielāka daļa e, telefonu sarunas e, tiek ierakstītas bankā, piemēram, piemēram, lai redzētu, cik labi tiek apkalpoti klienti. Nu, redzēsim. Nu, jā, par to mēs varam runāt arī tālāk. Ir viens aspekts attiecībā uz patērētāju aizsardzību. Vienmēr paliek jautājums par to, kā klients pats vērtē. Konsultanti mm, arī diezgan lielā mērā paļaujās uz vērtējumu, ko sniedz paši patērētāji. Nu jā, varbūt ne visos gadījumos būtu jāpaļaujas uz to, ja mēs runājam par privātiem eh, klientiem. Varbūt savādāk lieta ir tāda, ja tie ir institucionālie klienti, bet par privātiem klientiem viņu vērtējums ir vērtējams uzmanīgi, manuprāt. Tie bija mani komentāri šobrīd par šiem jautājumiem, un noteikti būs arī grozījuma priekšlikumi no manas puses. Redzēsim, ko mēs varam darīt lietas labā. Lielas paldies par jūsu klausīšanos. Thank you very much. Paldies! Un pārējie lūdzu. Pirmkārt, Makarsi, Parvanša Berence, es izteikšos un Langenkungs. Vai vēl kāds? Nē, nu tad labi. Saraksts ir noslēgts lūdzu. Nu jā, kā jau vairāk runātāji ir teikuši, šeit ir vairākie aspekti, kas ir jārisina šajā diezgan lielā dokumentā. Kopumā Markus paveic lielisku darbu un dokuments ir skaidrs, bet līdzīgi citiem es arī vēlos runāt par OTF. Tāpēc tādēļ, ka parlamentā jau tika pieņemts lēmums Svinborn ziņojumā. Nu jā, jā, jums vēl vajadzēs mani pārliecināt, kāpēc mums būtu jāmaina savs viedoklis. Vai tas ir tādēļ, ka mums ir vairāk produktu un tāpēc arī vajag, vajag vairāk platformu? Manuprāt, šīs aspekts mani vēl nepārliecina. Un tas, kas man vēl jāprecizē. Uh, Un šeit uh, es vienmēr atsaucos uz šīs komitejas diviem ekspertiem. Dažreiz ir tā, tā kā man nav finanšu eksperta uh, izglītības, tāpēc dažreiz jājautā varbūt elementāri jautājumi. Manuprāt, Mifidā šobrīd četri veidi aizsardzības mehānismi. Pirmkārt ir identiskā uh, caurskatāmība, nediskriminējošā izpilde, nediskriminējošā piekļuvi un tirgus uzraudzība. Visi šie četri aizsardzības aspekti ir iestrādāti. Un tad, protams, noteiku, jautājumi, kas ir saistīti ar uh, taisnīgiem noteikumiem, respektīvi vienāds darījums, vienādi noteikumi. Un tas pats, ko teica Keija arī, es nedomāju, ka mēs šeit šobrīd to pasakam, ka mums šeit ir salīdzināms regulējums. Jā, ka mēs šeit regulējam mazākā veidā, jo ETF uh, tiek izslēgta no diviem pamata aizsardzības mehānismiem, tāpēc ir jābūt pienācīgam pamatojumam, kāpēc tas reāli notiek, ir tīpaši attiecībā uz uh, nediskriminējošo izpildu un nediskriminējošo piekļuvu. Tad, tad kāds ir pamatojums? Es pagaidām to neredzu. Jā, jā, Markus, lūdzu, tu vari mani pārliecināt. Labprāt uzklausīšu visus komentārus. Bet, nu jā, runājot par e, cenas e, veidošanu, efektivitāti un tā tālāk, un par taisnīgumu esmu jau runājusi. Manuprāt, ir nepieciešams par šiem jautājumiem diskutēt vairāk, un tikai tad runāsim par kategorijām. Pat, ja mēs runājam tikai par atvasinātiem vērtspapīriem un obligācijām, pirms mēs balsojam, tātad ņemot vērā G20 īstenošanas aspektus attiecībā uz atrisinātiem vērtspapīriem, attiecībās tirzniecības vietās, sanāk tā, ka mēs atsevišķus instrumentus tirgojam mazāk aizsargātās vietās. Manuprāt, ir nepieciešams paskaidrojums par to, jo man rodas zināmas bažas, ja jūs veidojat šeit atsevišķu tirzniecības vietu ar potenciāli mazāku regulējumu. Varbūt jūs teiksiet, ka tā tas nav, bet nu jau tagad mēs dzirdam, ka mm, OTF tiek izmantots, jo tāpēc, ka šis ir vieglāks režīms, nevis MTF. Nu, šobrīd cilvēki tā saka, bet man ir nepieciešama atbilde, un tikai tad mana grupa varēs izlemt. Vai šajā jomā mēs varam atbalstīt jūsu priekšlikumu? Nē, nu man ļoti patīk, ka jūs tā radoši izskatījāt šo jautājumu, mēģināt meklēt dažādas risinājumus, salīdzinot ar uh, komisijas sākotnējo priekšlikumu. Par MIFID, jā, es uzskatu, ka šie komiteja un finanšu tirgiem ir, tā ir principāla lieta. Un tāpēc arī vairāk no šiem no jautājumiem, par kuriem es esmu runājusi, arī runājot par tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīvas apspriešanas laikā, jā, es runāju par to, ka nepieciešams paaugstināt aizsardzības līmeni. Nu, piemēram, ir dažāda veida uh, negodīgā prakse, un dažādos ziņojumos par to arī tiek runāts, arī regulātori to sniedz, un mēs, protams, esam nobažījušies gadījumos, kad notiek tirzniecībā arī īsu laika intervālu, un tad ir tā, ja šis jautājums netiek risināts uh, vienā, uh, normatīvajā aktā, tad risināts citā, un tad ir ļoti svarīgi, lai tiktu tiešām ierobežoti um, netaisnīga, netaisnīga darbība. Ir jāskatās, protams, kas notiek ASV, un uh, kā viņi skatās uz to, kā, ko saka viņu ekspertu komitejas. Nu, es jau teicu, ne obligāti šiem jautājumiem jābūt iekļautiem manā regulā, bet ir svarīgi, lai jautājums tiktu risināts par, par datu uh, pierakstīšanu par, par pierakstiem. Jā, es saprotu, kāpēc jūs šeit meklējat papildu prasības. Es saprotu, ka Vācija eksistē pat tāds eh, konsultēšanas protokols, un tas ir veiksmīgs veids, kā mēs varam nu, šo jautājumu uh, fiksēt, bet te pašā laikā ir jābūt dažādiem variantiem, lai uh, regulātoram būtu iespēja, lai būtu iespēja saņemt kādus pierādījumus, lai izmeklētu konkrētu gadījumu. Nu jā, es saprotu, kāpēc jūs šeit runājām par tā, šo prasību, par tā saucamo protokola prasību, bet es ļoti negribētu, lai uh, lai šeit nebūtu liela atšķirība. Dažos gadījumos, piemēram, ne obligāti jāraksta protokols, varbūt vienkārši sanāksme tiek ierakstīta vai arī tā ir ēpasta apmaiņa, tad ne obligāti jābūt kaut kādai konkrētai formai. Par investoru aizsardzību, manuprāt, investoru aizsardzība parasti aizstāv tieši regulātori, bet ir jāklausās arī, ko saka regulā, eh, patērētāji. Viņi ļoti skaidri pasaka, Viņi saka, ka komisija šeit var radīt interešu konfliktu starp konsultantu un patērētāju. Intereses, protams, ir tāda, lai patērētais saņemtu vislabāko konsultāciju, un pētniecības uh, grupas, pētāmās grupas norādīja mums uz to, ka uh, patērētājiem ir zināmas bažas par to, kāds, kādas būs rekomendācijas vai uh, par viņu konsultācijām nemaksā vēl kāds, respektīvi viņi nesaņem kādu komisijas maksu, no, tirgojot konkrētu instrumentu, un tāpēc, manuprāt, šeit jābūt absolūtai caurskatāmībai, un šeit vairāki grozījumi piedāvāti, bet noteikti uzklausīsim, ko saka regulātori, kuri jau apzinās kādas problēmas. Mums pat ir tādi gadījumi apvienotajā karalistē, kur, uh, kur patērētājiem tika pārdoti slikti produkti Paldies! Uh, Paldies, Pervānš, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Tāpat kā vispārējie, arī es gribu vispirms pateikties referentam, jo viņš mums ļauj ieiet šajā ārkārtīgi lielā regulējošajā dokumentā, kas regulēs eh, finanšu tirgus. Un pamats ir ļoti pareizs. Roberts Gebels jau izteicās mans grupas vārdā. Es gribētu gluži vienkārši atgriezties pie dažām šiem piezīmēm un komentāriem, e, ieskaitot arī pirmās debatas, kas mums bija par Mifidu. Man ir palikuši prātā daži izteikumi par finanšu tirgiem. Protams, ka finanšu tirgu sakārtošana ar vienkāršošanas paņēmienu ir labs, laba pieeja. Piekrītu referenta pieeja, tā neziņā, ka ir vair, maksimāli jāizvairās no izņēmumiem, jo tas sarežģīs tekstu un mazinās tā efektivitāti. Taču Kas mums jāņem vērā no G20 eh, padomiem? Es domāju, ka caurskatāmība varbūt ir mazāk svarīga nekā nepieciešamība regulēt tirgus. Caurskatāmība vai pārskatāmība tiek piesaukt tik reizi, taču, manuprāt, nevienmēr to var ieviest. Galvenais uzdevums ir regulēt finanšu tirgu un tā dalībnieks, ieskaitot arī tā, eh, šo slaveno ēnu banku sistēmu, arī to vajadzētu regulēt dažādos sektoru segmentus, jo finanšu tirgus ir ar ļoti bagātu izdomu veltīts. Un šajā te direktīvā un regulā mums eh, jāmēģina apkarot šī ēnu puse. Par citiem aspektiem šajā ziņojumā. Ola Šmits teica, ka viņš savu laiku bija, viņš ir referenci investoru aizsardzības jautājumos. E, es biju savu laiku prips jautājuma referente. Es ceru, ka Ola Šmits nesaga, Šmitu nepiemeklēs tādas pašas nelēmas kā man savu laiku. Tirdzniecības jautājumi ir jādefinē horizontālā veidā. E, tas, kā mēs tos definēsim šajos ziņojumos, ietekmēs gan Ola Šmita ziņojumu, gan arī manu ziņojumu par prips. Ir jāaizsargā investori, protams. Reizēm mēs aizmirstam šos investors, kas patiesībā ir ieguldītāji, tātad tie, kas vēlas uh, Uh, uzkrāt savus naudas līdzekļus. Tālāk nākamais jautājums ir par vidutāju uh, algošanu vai naudas sam, saņemšanu vidutājiem. Keis Vinborn jau pieminēja Eiropas komisijas sākotnējo priekšlikumu. Mani pārsteidza saruna ar uh, komisijas pārstāvjiem, kas parāda, ka viscaurskatāmākie uh, Vidutāji ir neatkarīgie vidutāju neatkarīgās padomas. Jo skaidrs, ja jūs vēršaties bankā un vēlties veikt ieguldījumu finanšu tirgu, tad jūs redzat, ka visa šī situācija ir tāda ļoti, ļoti miglaina. Un kaut kādā brīdī jūs saņemsiet atalgojumu. Kaut kā par šos te darījumu saņems atalgojumu kāda padoma kaut kādā brīdī, agri vai vēl. Tādēļ es domāju, ka mums ir jāpēta, kāda būs ietekme šim komisijas priekšlikumam. Cik nesautīgi ir šie padomi, kas tiek doti investoriem vai naudas uzkrājējiem. Padomi, ko dod dažādi uh, tirgus aktieri. Par deleģētajiem aktiem. Pārāk daudz esmu redzējis, kas notika mm, attiecībā uz MIFID otrajā līmenī un maksāt eh, nespējas eh, direktīvu. Un tādēļ es domāju, ka mums ir jādefinē pēc iespējas precīzāk viss šīs lietas. Komitoloģija jaunajā versijā nav labāk nekā iepriekšējā. Par datu konsolidāciju Markus, jūs ziņojumā varbūt varētu iet nedaudz tālāk. Telefonu sarunu ieraksti, nu, manuprāt, tos nevajag uzskatīt par tādu būtisku problēmu. Tiklīdz jūs paņemat rokā telefonu un uh, jūs uh, zvanāt kādai oficiālai iestādēji, tad otrā galā var atskanēt uh, ierakstīts teksts, ka jūsu saruna tiks ierakstīta. Uh, domāju, ka tikpat labi var ierakstīt arī sarunas par finanšu produktiem, par to jau nevajadzētu satraukties. Domāju, ka vajadzētu tālāk iet jautājumā par finanšu produktu izsekojamību. Jo komercija, finanšu produktu komercija šajā ziņā stipri atpaliek no cita veida tirdzniecības un nav nekāda iemesla, lai situāciju nemainītu. Jo arī šeit mums ir tāds izaicinājums kā starptautiskā konkurence, par ko mūs brīdina Eiropas komisija. Es redzu, ka šeit ir mēģinājums bremzēt tendences Mm, varbūt, ka vajadzētu ieguldīt nedaudz līdzekļus, lai kādu dienu tomēr tie ļautu mums noskaidrot, kur radušās kļūdas sistēmā. Tas nav tā īpaši pievilcīgi, bet vajadzīgi. Tālāk par pārskatamību pirms un pēc tirdzniecības operācijas. Krīzes apstākļos mums tas būtu bijis nepieciešams. Nu, piemēram, pat pārtraukt kaut kāda produktu darbību būtu bijis nepieciešams. Uh, Svena Gīgola ziņojumā mēs iesniedzu grozījumu par esmu, par šo vērtspapīru un tirgu iestādi, par patērētāju aizsardzību. Es domāju, ka tieši tāda pieeja ļauj mums izstrādāt tādu finanšu produktu prototipu, uh, kas tiek pārbaudīti, testēti un tikai pēc tam tiek pārdoti plašākai sabiedrībai. Es zinu, ka tas nozīmē, ka ēsma ir jāstiprina, tai nepieciešami lielāki līdzekļi, lielāki resursi, bet visiem taču ir skaidrs, ka ēsma nav sasniegusi visu pilnu potenciālu kā iestāde, kas darbojas Eiropas kapitāla uzraudzības jomā. šajā jautājumā arī iesniegšu grozījumus, kuru mērķis ir nedaudz pavilkt tālāk jūsu piedāvājumus. Piedāvājumi tātad testēt un pārbaudīt produktus pirms tie nonāk tirgu. Pirms tos tirgo plašākai sabiedrībai. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, Pervanša! Mm, es gribēju izteikties, bet Bernārds, tu laikam gribi pirms manis. Uh, Jā, liels paldies par šiem abiem dokumentiem. Gribēju pateikties Markum par to, ka viņš ļoti labi mūs iepazīstināja šo sarežģīto dokumentu. Gribēju pakomentēt, uh, aprobežoties ar dažiem komentāriem. Vispirms par maza intervāla darījumiem. Jūs piedāvājat uh, latento laiku aizturas laiku 500 milisekundes un uh, arī pēctirzniecības ziņojumi, kā to piedāvāja Svimbernes kundze, nevar radīt iespaidu par to, ka tirzniecības algoritmi ir kļuvuši pastāvīgi. Uh, Un saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem 98% šo pasūtījumu tiek atcelti. Tas nozīmē, ka tie nerada ne likviditāti, nekādu konkrētu vērtību. Tas ir pārlieku bieži izmantots uh, finanšu tirgus instruments, kas, protams, uzpūš tirgu, bet uh, kuru mm, ir prasījis reālā tirzniec, reālā ekonomika. Uh, Man nav nekādas gatavas receptes, bet varbūt mums būtu jāizvēlas stingrāka pieeja nekā piedāvā Markus, jo šī tirgus uh, sabremzēšana, palēnināšana būtu, palēnināšana būtu solis ceļā uz pārredzamību un labāku regulējumu. Otrs komentārs ir saistīts ar jautājumu, uh, kā attiekties uz 39. Eh, grozījumu, kas tiek piedāvāts attiecībā uz mazo un vidējo izņēmumu izaugsmes eh, tirgu, kuram komisija piedāvā 100 miljonu lielu finansējumu, un Mārkus piedāvā uh, eh, 100 tūkstoši, 100 miljonu eiro lielu apgrozījumu. Mārkus piedāvā izmantot šo veco definīciju, kur uh, apgrozījums ir 50 miljoni eiro un 35 miljoni ir apgrozījums, bet man ir zināms bažas par to. Šādas līdzīgas diskusijas mēs risinam arī par izpētes uh, atbalsta maksājumiem nākamās izpētes programmas kontekstā. Un uh, domāju, ka šādas prasības vairs e, īsti nav attaisnojamas e, uz vidējiem izņēm, uzņēmumiem. Nedomāju, ka šī definīcija būtu piemērota, un es domāju, ka attiecībā uz atsevišķām nozarēm vajadzētu padomāt, vai būtu jāprecizē komisijas priekšlikums, ņemot vērā citus faktus. Bet vēl no Bangemaņa kunga laikā apstiprinātā kā MVU ziņojumu nekas e, daudz jau nav mainījies. Runājot par preču tirgu, mm, kolēģis e, Gebels pieminēja kakao tirgu 2010. gadā. Šie skaitļi man ir priekšā. Uh, kakao rāža pasaulē bija 3,5 miljonu tonu, bet uh, tika pārdota 70 miljoni tonu. Un tādējādi cena pieauga par 20 reizēm, un, uh, protams, šīs cenas spekulācijas skāra patērētājs, bet visu pamatprešu tirgus analīze pierāda, ka reālais pieprasījums eh, daudz vairāk ietekmē cenas nekā spekulācijas Domāju, ka mums vajadzētu atrast reālu risinājumu. Klūtes kunga priekšlikums, protams, ir skaists, bet uh, negribētu šeit uh, izbērt graudus kropā ar pēlavām. Te tomēr vajadzētu diferenciāciju. Un uh, trešais punkts ir izņēmuma stāvokļa krājumi. Kolēģis Ferbers to ir pieminējis. To, ko regulēja EMI, un uh, te tiek paredzēts īpašs izņēmums nefinanšu tirzniecības uh, vietām, un ir iekļauta atsauce uz EMI. Un tālāk par atklāšanas uh, prasībām. Tas ir saistīts ar emīru, un par to vajadzētu diskutēt investoru uh, aizsardzība ir jāsaista arī ar to, kādas prasības izvirdām uzņēmumiem. Varbūt uh, šeit ir uh, zināmas atšķirības, ko var paredzēt pārredzamības noteikumos. Papildus tam ir paredzētas dažādas iespējas nacionālajām uz, uzraudzības iestādēm aizliegt konkrētus uh, finanšu instrumentus vai ierobežot to tirzniecību. Un ir uh, svarīgi padomāt par to, uh, cik lielā mērā uz šiem izņēmumiem, uzņēmumiem attiecas eh, nefinanšu tirgus regulējums un varbūt, ka tur var ņemt vērā emīru noteikumus. Tas ir jautājums, par ko būtu jādomā, bet runājot par izņēmuma situācijām, tur ir vesela virkne izņēmumu. To mēs piedzīvojam jau saist, saistībā ar emīru. Bet eh, šeit ir Runa, kā tad mēs definējam šos izņēmumus? Referents piedāvā tos ierobežot, bet par to ir nepieciešama atklāta diskusija. Nav nekādas jēgas, ja MIFID direktīvā, kas pirmkārt attiektos uz finanšu tirgumu un finanšu instrumentiem, ja mēs ar to mainītu reālās uh, norises uh, uzņēmumu vadībā vai tirgu. Runājot par preču termiņu darījumiem, šādas prasības izvirsa enerģijas nozara, tas ir visiem labi zināms, un šis jautājums ir intensīvi jāapspriež. Termiņu darījumi varbūt nemaz nav finanšu instrumenti, tas ir saistāms ar preču tirgu, bet ja mēs vēlamies panākt kopēju regulējumu visā pasaulē, tad jāraugās, kā to dara citi, un uh, Franks to pieminēja pavisam konkrēti. Darījumi ar fizisku izpildi netiek definēti kā finanšu instrumenti, un tāpēc mums būtu jānosaka uh, konkrē, jāvienojas par konkrētu viedokli par pozīciju ierobežojumu. Nu, vai mēs vēlamies pozīciju pārvaldību vai pozīciju ierobežojumiem. Domāju, ka par to ir izsmeļoši jādiskutē. Un kopumā tas ir ļoti labs priekšlikums, bet es uzskatu, ka būs nepieciešama neliela grozījuma. Man, piemēram, interesētu dzirdēt no referenta, kāda būs tālākā rīcība padomē. Ja mēs a, sagaidām spēcīgas diskusijas ar padomu šajā jautājumā, bet es nevaru to novērtēt, jo nezinu, kāda ir viņa pozīcija, tad ierosināt, ka mēs to darām tāpat kā Rēmīr. Pēc komitejas lēmuma mēs varētu sarīkot uh, nobalsošanu, bet nepieņemt leģislatīvo gala lēmumu, lai parlaments uh, būtu, zina, lai sarunvedējiem no parlamenta puses būtu parlamenta atbalsts sarunās ar padomu. Liels paldies! Es būšu pēdējā runātāja šajā jautājumā. Mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk. Manuprāt, ir jāatzīst, ka ir atsevišķas vietas šajā jautājumā, kur mēs nediskriminējam, bet tomēr mums ir jā, nepieciešams kaut kādas atkāpes. Uh, Un tas arī attaisno varbūt ne tikai OTF, bet dažādus citus priekšlikums. Tieši tāpat kā Kēja, kā jau es teicu sarunā pār Ārlīnas ziņojumu, man vienmēr ir bijuši jautājumi par to, vai mēs kaut kādā veidā varētu definēt kapitālu, kas tiešā veidā ir saistīts ar klientu aktivitātēm OTF. Tad, ja OTF ir kā tāds tilts, jo tirdzniecība vienā pusē nav precīzs atspulgs tam, kas notiek otrā tilta pusē. Nezinu, vai to mēs kaut kādā veidā varētu pārbaudīt, izmantojot auditu. Emirā bija sākotnējā ideja, kad mēs skatījāmies uz uzņēmumu darbību, uz korporatīvo darbību, iespējas, eh, kā pārbaudīt, vai viņi nelikumīgi neprasa izņēmumu situāciju. Nezinu, vai šeit vajadzētu noteikt kaut kādu procentu likmi, bet katrā gadījumā šo jautājumu vajadzētu pētīt. Ja mums nav nekāds kapitāls tur apakšā, tad tas varētu nozīmēt, ka ir OTF, kas ir tā kā tukšgaitā. Par investoru aizsardzību. Zināmā mērā esmu pārsteigta, ka tas vispār parādās MIFID. Man likās, ka mums parādīsies prips un tur tieši būs iekļaut šī investora aizsardzība un tās jautājums. Uh, taču mums ir jābūt konsekventiem uh, uh, šajos te jautājumos visos ziņojumos. Domāju, ka ir nepieciešama plašāka informācijas uh, atklāsme investoriem katru gadu. Uh, ja ir dažādi produkti, kas tiek investoram piedāvāti, tad viņam ir tiesības zināt, ar kādām izmaksām saistās investīcijas šajos produktos. Viena no tēmām, par ko es esmu ilgi runājusi, ir par aktīvu menedžmentu izmaksām. Cik liels būs šīs izmaksas kumulatīvā izpratnē daudzu gadu izpratnē. 2% pārvaldības maksa izklausās kā ļoti maz, taču ilgtermiņā šķiet, ka šo te aktīvu pārvaldītājs nopelnīs vairāk nekā pats investors. Nu, tas ir tā kā ar eh, nekustamā īpašuma kredītu. Un, kad jūs to ņemat, tad jūs eh, skaidri zināt, cik daudz jūs maksāsiet visā eh, aizdevuma atmaksas periodā. Domāju, ka šādas informācijas paziņošana dažu veidu investoram ir ļoti svarīgs, ir cevišķi tad, ja mēs runājam par mazumtirdzniecību. Par darījumiem ar mazu laika intervālu es domāju, ka ir svarīgi maksāt par to, ko tu izmaksā. Es nezinu, izmanto, es nezinu, ko mēs varam, kā mēs varam diriģēt, kā mēs varam um, noteikt, kas biržām būtu jādara, taču uh, kā minimālo laika posmu mēs varētu noteikt div, divām dažādām e, ziņām, kas nonāk biržā, un par katru ziņu jāņem ir maksa. Es domāju, ka ja būs jāmaksā divreiz, tad tas e, atturēs vienu otru darījumu veicēju no šādiem te darījumiem ar mazlaiku interviju. Bet nedrīkst būt diskriminācijas, ir jābūt skaidrai un caurskatāmai uh, E, izmaksu un iemaksu struktūrai. Par trešajām valstīm domāju, ka varam mācīties no iepriekš paveiktā un no pieredzes. MIFID gan attiec uz veselu virkni investīcijām, EMIR attiec tikai uz infrastruktūru. Ir zinām kopēja analīze, bet ir zinām specifika arī šiem dokumentiem. Mums ir jādomā par Eiropas Savienības investoriem vai šī te investora uh, darbības ir vērstas uz rezultātu iegūšanu, mēs negribam diskriminēt arī trešo valstu investors. Domāju, ka mums būs jārod kaut kāds hibrīds uh, investora aizsardzībā par pozīciju ierobežošanu. Mani ļoti satrauc tie gadījumi, kad ir ļoti maz tirgus dalībnieku Domāju, ka mums ir jāspēj adaptēties un jāsaka, ka ja ir ļoti būtisks pasākums, nu, piemēram, ja ir tikai pieci svarīgi tirgus dalībnieki, tirgus veidotāji, noteicošie tirgus dalībnieki, un pēkšņi viens no viņiem pazūd, tad mums ir nepieciešams mehānisms, kas palīdz noskaidrot, kāpēc tas tā ir. Uh, Kornerings noteikti jāuzskata par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Par tiešo pieeju trešajām valstīm esmu pārliecināta, ka tā ir vajadzīga, ir nepieciešams daudzpusējās tirdzniecības vietas un platformas, taču piekrītu, ka cilvēki, kuriem ir tiešā piekļuve, viņi rīku, var rīkoties biržā ātrāk. Protams, tā ir savas, zi, savā ziņā diskriminācija. Un nezinu, vai šī te latencitātes ieviešana būs taisnīga. par atsevišķiem produktiem, par spēju inspicēt sarežģītas situācijas. Un es domāju, ka tas ir diezgan interesanti un vēlam. Es esmu par to, lai varētu identificēt, izsekot transakcijas un instrumentus Man liekas, ka vajadzētu zināt, ka kaut kas ir repo, CDO vai CDF jūs, jums piedāvātajā pakotnē. Tam būtu jābūt ļoti uzskatāmam. Varbūt, ka ja pakotnē ir vairāk nekā kaut kāds X, eh, elementu skaits, tad šī pakotne ir eh, jāpakļauj izpētēji. Bet, ja ir tikai, teiksim, divi vai trīs elementi, tad nav nepieciešams e, skaidrojums. Es domāju, ka šeit mums vajadzētu skatīties uz vairākiem kontrols līmeņiem. Nevajadzētu visu nonivelēt. Par pirmstirdzniecības likviditāti piekrītu tam, kas tika teikts šeit par valstu obligācijām. Šobrīd ESMA rīkojas pēc šiem te īsās pozīcijas pārdošanas priekšlikumiem. Uh, E, ņem vērā šos te priekšlikumus. Un varbūt mums arī varētu, vajadzētu domāt, kād, kādos gadījumos varam noteikt pirms tirdzniecības izņēmumus. Tad, kad um, sāksies pārunas par likviditāti, tad es domāju, ka īsās pozīcijas pārdošana noteikti atkal iz, iznirs kā viens no svarīgākiem produktiem. Es domāju, ka varbūt pietiks no manis tik tālu. Es mēģināšu iesniegt dažus grozījumus. Eh, varbūt, ka jūs varat arī paši pārdomāt dažādās idejas, un tagad došu atkal vārdu Markusam. Paldies, un pirmkārt paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās šajā diskusijā, tīpaši, protams, ēnu referentiem. Un man jau bija iespēja ar jums sadarboties ļoti jauki, tāpēc arī dzirdēt jūsu komentārus. Patīkam bija arī dzirdēt jūsu komplimentus par to, ka laba sadarbība mums bija. Nav vērts, protams, tagad izskatīt atkal visus aspektus, bet runāšu par dažiem. Par uh, darījumiem ar īsu intervālu. Nu, es nezinu, varbūt esmu atklājuši kaut ko pavisam jaunu. Nu jā, bet man tagad kāds mēģina iestāstīt, ka eksistē kāds cits instruments, kas būtu šeit lietojams. Nu, es turpmākajās dienās mēģināšu šo jautājumu izskatīt. Nezinu, minimālie, minimālie apmēri, kaut kas tam līdzīgs, un nu, tad skatīsimies. Redzēsim, redzēsim, vai šis ir alternatīvais variants attiecībā uz uh, attiecībā uz šiem darījumiem par uh, maksām. Man vispār nekas nav teiks par maksām. Manuprāt, arī līgumā nekas tam līdzīgs nav teiks. Redzēsim, kas būs padomē, bet uh, eksistē maksu struktūra, kas atsevišķās biržās tiek izmantot un, nu, un ko varētu izmantot attiecībā uz visām biržām kā modeli. Tātad varu teikt, ka tas ir kaut kas, kas jau eksistē. Uh, Tas pats attiecas arī uz preču mm, tirzniecības tirgiem. Ole, nu jā, vismaz attiecīgā kārtībā visam jābūt. Protams, eksistē šie dažādi modeļi, ir runāts par amerikāņu modeli, nu, attiecībā uz uzraudzību, kā arī uz tirgus dalībniekiem tika runāts Londonā arī Roberta arī bija klāt LMI, kā tur lietas darbojas. Un arī tas, manuprāt, ir ļoti prātīgs modelis, tīpaši attiecībā uz uh, darījumiem, kas notiek ļoti īsi pirms izpildes brīža. Jā, jā, jā, te ir daudz dažādu variantu, kur vēl ir nepieciešams pielāgoties. Bet uh, es šobrīd negribu runāt par katru sīkumu, ņemot vērā to, ka mums, protams, ir arī ierobežots laiks, bet mēs par visu to visu runāsim, varēsim visu to no, nodrošināt. Par OTS, jā, un par to, kāda ir atšķirība starp uh, OTF un MTF, un par attiecīgiem noteikumiem man ir pateikts, ka it īpaši par attiecībā uz standartizētajiem produktiem ir jābūt tirzniecības platformai, kura šobrīd jau eksistē, bet tā netiek regulēta ar MIFID. Labāk būtu, lai regulējums tiktu nodrošināts. Bet, nu, es labprāt vēl pārunāšu ar tevi šo jautājumu, varbūt varēsim gala galā arī tevi pārliecināt, vai arī tu varēsi mani pārliecināt. Nē, īstenībā man, es ilgāku laiku uzskatīju, ka mums nav nepieciešams, nepieciešama jauna kategorija par MVU tirgiem, jā, varbūt mēs šeit runājam par tādu īpašu TF tirzniecības veidu runa ir par to, kā kapitāla tirgiem jābūt pieejamiem maziem vidējiem uzņēmumiem, un šeit uh, komisija runā nevis par bilances summu, bet par kapitalizācijas apjomu. Kapitalizācijas apjomi un ko tas nozīmē un kāda ir attiecība, kāds ir attiecības par, uh, pret vienu uzņēmumu, mēs noteikti zinām, ka ir gadījumi, ka tiešām ir lielisks biznesa plāns, Un tikpat labi var būt, ka kādā nelielā uzņēmumā īstenībā 251 darbinieks, un tāpēc arī viņš vairs neiekļauja šajā definīcijā. Par platformām. Kāpēc vispār eh, nepieciešams veidot atsevišķu MVU uh, eh, MTF sistēmu? Ja jautājums par likviditāti, protams, arī ir jāizskata, ja mēs šeit veidojam papildu platformu vai uh, būs arī nodrošināt pienācīgu likviditāti, tā lai tiešām uzņēmumiem tiktu palīdzēts. Vai tas nebūtu tas pats vienkārši kā uzņēmuma kredīts, tā par to vēl ir jārunā. Pagaidām mums nav standartizētas formulējuma, un tad meklēsim definīciju, tā lai nodrošinātu MVU piekļuvu finanšu tirgiem ir svarīgi šos jautājumus risināt, bet svarīgi, lai uzņēmumiem būtu pieejams kapitāls. Mm, lai nesanāktu tā, ka piekļuve ir mazināta salīdzinot ar standarta platformām. Par izņēmumiem runāšu ļoti skaidri. Esmu rūpīgi izskatījis šos priekšlikumus, esmu runājis arī ar tā saucamo reālo ekonomiku. Ir viens sektors, kurā ir problēmas, Un šis sektors, izmantojot MIFID 1, ieguvis iespēju attīstīt uh, uzņēmējdarbības modeļus, un joprojām ir nepieciešams, nepieciešams taisnoties, kādēļ šis sektors MIFID uh, darbības jomā nav iekļauts. Par to visu laiku tiek runāts, kāda ir, kāda ir atšķirība starp akciju, akcijas opciju ar uh, starp piemēram, eh, elektrības piegādi konkrētajā laikā, kur ir atšķirība. Nu jā, no vienas puses tiek runāts par to, ka šeit ir no sistēmas atkarīgs produkts vai arī no sistēmas neatkarīgs produkts, bet tad jautājums ir, kā tad ir ar kakao? Kakao tirgus, ja piemēram, ja kakao tirgus sabruk, tad uh, es ēdīšu mazāk šokolādes, bet es varu teikt, ka uh, um, šeit nav sasaistes ar konkrētu sistēmu. Tāpēc, manuprāt, sasaiste ar sistēmu nedrīkst būt kritērijs, tāpēc arī šie argumenti, kas šobrīd izskan, mani ne īpaši pārliecina. Pēdējais jautājums ir uh, uz investoru un patērētāju aizsardzība. Eiropas Savienībā tik tiešām mēs patērētāju aizsardzībā esam visiem priekšā. Mm. Ir viena valsts, kas ir īpaši tālu tikusi uh, kas līdz šī gada beigām plāno aizliegt jebkāda veida netiešu uh, preču tirzniecību. Nezinu, vai tas ir īstais modelis visām Eiropas, visām Eiropas Savienības valstīm. Esmu šobrīd mazliet skeptiski noskaņots, tādēļ, ka šai konkrētajā valstī ir savas tradīcijas attiecībā uz investīciju konsultācijām. Un tāpēc es uzskatu, ka, nu, Par laimi mums šeit ir direktīva, nevis uh, regulā, un pateicoties direktīvai dalību valstīm tiek piešķirtas uh, lēmētiesības. Bet man ir ļoti svarīgi, lai būtu pienācīga kvalitāte, lai šeit būtu caurskatāmība. Un esmu runājis arī ar Beres kundzi, jā, jo viņa pieminēja prips, jo šeit vēl ir tas papildu faktors, kas ļauj nodrošināt caurskatāmību jo skaidrs, ka priekš mēs nevarēsim risināt tās problēmas, kas netiek risinātas Mifīdā. Tāpēc arī 5 un 6 uh, e, punkti un dažāda veida priekšlikumi un mums noteikti jāseko, bet uh, ja mēs runājam par vispārējo attieksmi, par caurskatāmību, tad es domāju, ka arī citos normatīvojos tekstos e, turpmākajos mēnešos mēs iestrādāsim šīs normas, un tāpēc arī šeit ir jābūt pienācīgai aizsardzībai un arī vairāki komisijas priekšlikumi noteikti tiks atkārtoti. Tā, lai nodrošinātu pilnīgu tirgus caurskatāmību un informāciju ieguldītājiem. Jautājums par investoru. Investoru aizsardzība nav tas pats, kas uh, aizsardzība bankām. Es pats, es pats varu teikt, ka mana uh, banka uzskata, ka es esmu investors ar lielu riska pakāpi, ka es labprāt ieguldu riskantos instrumentos, es pats tā neuzskatu. Nu, man tāpēc arī diezgan grūti to akceptēt, redzēt, kā man, kā man iedalīja, kurā kategorijā. Tas nozīmē, ka es esmu cilvēks, kas saprot, ka var uh, rasties arī zaudējumi. Bet, nu, es labprāt pārunāšu ar kolēģiem vēl vairākus aspektus, ka šeit jāprecizē runājot par nākotnes stratēģiju. Varu teikt, ka padome uh, vēl nav tas ticis tik tālu, Dānijas prezidentūra. Tagad, protams, pātrinās savu tempu, kas attiecās uz uh, padomes darba grupu uh, sanāksmu biežumu, bet mēs neesam, viņi vēl nav tik tālu, cik mēs, bet es ceru, ka turpinājums būs. Nākamnedēļ es braukšu uz Kipru ne jau atvaļinājumā, bet lai iepazītos ar nākamo prezidentūru. Man līdzi brauks neliela delegācija no Ekon. Un tad redzēsim, kā tur lietas virzīsies, kāds ir Kipras uh, plāns attiecībā uz MIFID. Mans mērķis būtu, lai mēs savā likumdošanas darbā līdz šī gada beigām pabeigtu, tā lai mēs savu daļu būtu izdarījuši. Tas, kas tika pateikts Pitsburgā attiecības G20, lai tas viss tiktu izdarīts, un es ceru, ka padomu būs tikpat sparīga savā darbā. Un, tātad, turpinot likumdošanas darbu, mēs kā parlaments varam tad attiecīgi noteikt pamatpunktus, un mana stratēģija šeit būtu pieņemt lēmumus pēc iespējas ātrāk šeit komiteja un arī attiecīgi plenārsēdē. Tā, lai mēs varētu pie padomes doties ar ļoti skaidru informāciju, tā lai mūsu iedzīvotāji sanāktu vislabāko risinājumu, jo mēs esam viņu interesēs. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Šķiet, ka šis brauciens uz Kipru šodien ir nokārtots, bet uh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 10. mājas. Varat apstiprināt, ka Arlīna ir piekritusi, ka arī tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīvas grozījuma iesniegšanas termiņš būs 10. mājas. Tātad uh, um, mēs uh, noteicām vienu termiņu abām. Nākamās uh, sanāksmes uh, balsošana notiks 19. 18. jūnijā un uh, ceram, ka septembrī varēsim nobalsot par to plenāru sesijā. Paldies, paldies! Protams, ka uh, mums uh, ir sanāksme rītdien, bet šodien esam beiguši. Paldies!